Uh, good morning. And, um, we... Labrīt! Mums ir jāsāk 9.30 un pirmais darbības punkts ir vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienībā 2010. gadā. Un dod vārdu uzreiz Nadijai Hiršai, referentai lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! atbildīgā ir sieviešu un e, dzimumu līdztiesības komiteja šim ziņojumam, un mums ir par viņu ziņojumu jāsniedz atzinums no komitejas puses. Tātad es atzinumā, mūsu komitejas atzinumā mēģināju mūsu komitejai uzsvērt vissvarīgākos punktus. Un pirmais ir tas ļoti skaidri norādīt to, ka eksistē pozitīvas attīstības tendences un tomēr patreizajā momentā visā Eiropā valda ekonomiskā krīze, un tātad pašreizējā momentā šo argumentu finanšu krīze ārkārtīgi bieži izmanto, lai atgrūstu līdztietības politiku malā. Un es personīgi uzskatu, ka neskatoties uz šiem sliktajiem finanšu apstākļiem, mums tomēr ir līdz līdztiesības jautājumi jānoliek pirmajā vietā, jo līdztiesība, līdztiesība tas nav nekāds luksus. Tā ir ikdienas nepieciešamība. Un otrais, uz ko es mēģināju vērst uzmanību, ir savienot darba un ģimenes dzīvi, jo ārkārtīgi grūti bieži vien sievietēm ir savienot šīs divas lietas. Tā tad galvenais uzsvers tiek likts uz pamudinājumu dalību valstīm izveidot adekvātu bērnu aprūpes eh, tīklu. Uh, Un eh, tas pats attiecās arī uz eh, vecāku radinieku kopšanu. Tātad ļoti daudzās dalību valstīs bez jebkādas atlīdzības sievietes kopj vecākus ģimenes locekļus, un es uzskatu, ka šai kopšanai būtu jātiek profesionalizētai. Ja, piemēram, ģimenes loceklis kopi kādu citu ģimenes locekli, vai tā būtu māte vai meita, kas kopi kādu vecāku radinieku, tad ģime, vajadzētu paredzēt dalību valstīs iespēju to atlīdzināt. Tātad es uzskatu, ka ne tikai bērnu aprūpe, bet arī vecāku cilvēku aprūpe dalību valstīs būtu jāprofesionalizē. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs punkts. Mēs bieži vien runājam par strādājošo piesaistīšanu no trešajām valstīm. Patiesībā arī no sieviešu, tātad no siev, sievietes, kas ierodās no trešās pasaules valstīm, ārkārtīgi bieži ir ar augstu izglītību, un es uzskatu, ka sieviešu potenciālam vajadzētu tikt izmantotam. Bieži šīs sievietes strādā strādā zem kvalificētu darbu, kaut arī viņas varētu darīt kaut ko daudz vairāk un sabiedrībā sniegt daudz lielāku labumu. Vēl bez tam joprojām eksistē samērā būtiskas algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, un arī par šo aspektu mums būtu jārunā. Nākamais - sieviešu nabadzības risks. Īpaši vecāka gadagājuma sievietes dzīvo nabadzībā, un to vajadzētu izskaust. Vēl viens punkts, bet arī tur atbildīgās ir darību, dalību valstis - jaunas meitenes. Jaunām meitenēm vajadzētu pamudināt izvēlēties ne tikai tā saucamās tradicionālās sieviešu profesijas, bet arī uz to, ka sievietes un meitenes iesaistās eh, tā saucamajos ne feminīnajos domēnos, piemēram, celtniecībā, jo patiesībā nav nekādu ģenētisku šķēršu, lai sieviete nevarētu strādāt celtniecībā. Vienkārši ir dzimumu loma šajās profesijās ārkārtīgi spēcīgi iesakņojusies. Un vēl viens aspekts - sievietes imigrantas. Mēs ārkārtīgi daudz runājam par imigrāciju, bet šajā ziņu savā atzinumā es esmu mēģinājusi uzsvērt to, kā sievietēm palīdzēt tikt galā ar situāciju, piemēram, ja jaunas meitenes tiek ar spēku piespiest saprecēties. Piemēram, kā palīdzēt šādām migrantu meitenēm izvēlēties profesionālo ceļu, iegūt lielāku neatkarību, gan psihisku, gan fizisku. Un visbeidzot, Tas ir saistīts ar līdztiesības finansējumu. Mēs eh, katru gadu līdztiesībai atvēlam budžetu, un varbūt, ka vajadzētu vairāk pasakot līdzi, kur šī nauda paliek. Klasisks piemērs. Raugoties pašvaldību līmenī, vajadzētu veicināt eh, bērnu un jauniešu nodroš pamudināšanu uz sportu. Bieži vien pašvaldības aprobežojas ar futbola laukumu izveidu, un tas tomēr, atzīsim, vairāk ir zēniem un puišiem. Sieviešu fiskultūra atbalstīta netiek. Ja mēs runājam par infrastruktūru un par kustību veicināšanu, tad tiešām vajadzētu raudzīties, kā sievietes vairāk pamudināt nodarboties ar sportu. Tātad es vienkārši uzskatu, ka mums vajadzētu apzināties, kā pašvaldību līmenī tiek izmantota nauda. Un vēl viens moments, kas uh, kuram vairāk atzinumā nebija vieta, jo atzinumu lapas pušu skaits ir ierobežots, bet es to esmu iesniegusi kā grozījumu. Tās ir sievietes vadošos amatos un uzņēmumu un partiju valdā, valdēs. Šeit varbūt eh, vajadzētu ieviest brīvprātīgu kvotu sistēmu. Tādā ziņā, ka uzņēmumiem, protams, kur to vēlas, regula jau tā nebūs, uzņēmumiem vajadzētu ieviest kvotas sieviešu skaitam padomē. Un, protams, tas arī atspoguļo uzņēmuma pārējo strādājošo procentu, jo, ja, piemēram, uzņēmumā strādā pilnīgi visi vīrieši un uzņēmuma valdē pēkšņi tiek pieprasīta kvota 50% apmērā sievietēm, tad tas nebūs adekvāti, bet, piemēram, universitātēs 80% studenti ir sievietes, bet ir tādas universitātes, kur pilnīgi visi profesori un valde ir vīrieši, un tas tomēr normāli nav. Paldies! Tas bija tas, ko vēlējos pateikt. Thank you. Uh, Ms... Paldies! Uh, Štainers kundze tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, vēlētos pateikties Hiršas kundzei par ļoti veiksmīgu atzinumu. Protams, ka tad sanāk, ka man daudz kas uh, būtu jāatkārto. Un tomēr Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies vienoties par lielāko daļu no viņas atzinuma iekļautajiem punktiem. Par vienlīdzību un darba tirgā ieviest vienlīdzību mēs esam runājuši gadu desmitiem, bet panākums tik ātri neredzam. Varbūt tagad vairāk vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgi ir domāt jaunā gaisotnē un jaunās sliedēs. Jāsaka, ka daudz kas Vācijā ir mainījies tieši tāpēc, ka mēs esam Eiropā, un tādā garā mums arī būtu jāturpina strādāt. Patiesībā runa vairāk iet par cilvēku attieksmi, bet ne tikai. Ir jārada arī iespējas gan sievietēm, gan arī sabiedrībai kā tādai raudzīties ar jaunām acīm, ja vēlaties, uz patreizējo situāciju. Jā, ārkārtīgi būtiski ir savienot ģimenes un darba dzīvi. Sievietes, kurām ir bērni, kuras vēlas audzināt bērnus vienlaicīgi strādājot, tad Vācijā ir ārkārtīgi sen iesakņojušās negatīva attieksme pret šādām sievietēm, un faktiski viņas tiek uzskatītas par sliktām mātēm. Es uzskatu, ka ir jāizveido domāšanas maiņa bērnu aspektā, piemēram, tēva atvat, atvaļinājums. Un es domāju, ka tas, kurš kopš bē, kopi bērniņu pirmajos dzīves mēnešos, varbūt nav tik būtiski, vai tā būtu māte vai tēvs. Manuprāt, šajā atzinumā trūkst viens būtisks punkts - konkrēta pasākuma kopums dalību valstīm, vismaz to priekšlikums. Mēs esam mēģinājuši strādāt ar brīvprātīgām kvotām sievietēm vadošās pozīcijās, bet eh, šis te brīvprātības princips rezultāts nav devis. Līdz ar to es Hiršas kundzē nepiekrītu, ka kvotām vajadzētu būt brīvprātīgām. Dokumentā mēs runājam arī par darba tirgus partneru iesaistīšanu, lielāku iesaistīšanu šajās diskusijās. Piemēram, Spānijā uh, Eh, pilnīgi visām darba tirgus eh, pusēm ir jāizstrādā līdztiesības plāns. Ir tā saucamais dzimumu budžets ar dzimumu saistītais budžets. Un ir tādas jomas gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī, kur tas tiek izpildīts. Eiropas parlamentā mēs šo plānu veiksmīgi diskutējām. Uh, Protams, tas ir kaut kas tāds, kam ir jānotiek pakāpeniski, nevaram no vienas dienas uz otru to vienkārši ieviest. Tas ir tāds pirmais kopums, un es esmu pārliecināts, pārliecināts ka mums būs laba sadarbība. Lope Fontāns kundze, paldies priekšsēdētājs kundze. Vispirms es eh, vēlētos pateikt, ka Hiršas kundzes atzinums ir ļoti labs. Ir vesela virkne punktu, kuriem mūsu politiskā grupa pilnībā pievienojas. Tātad darbs ir paveikts daudz labi un lielisks, un es domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos. Es tikai vēlējos pateikt, ka Es uzskatu, ka ir nedaudz žēl, ka mēs joprojām 2010. gadā runājam par līdztiesību. Jo patiesībā mums nevajadzētu vairāk par to runāt, mums eh, vajadzētu būt jau novērstām atšķirībām algās starp vīriešiem un sievietēm. Bet eh, pirmajā punktā šeit jau parādījās, ka nekādi lielie panākumi nav līdztiesībā panākti. Es domāju, ka tas ir drusku pārspīlēti, tomēr panākts ir daudz. Tieši kā jau, kā jau šeit izskanēja Spānijā, tiešām visiem uzņēmumiem ir jāizstrādā līdztiesības plāns, un e, sieviešu situācija pēdējos gados ir būtiski uzlabojusies. Un, e, ja mēs salīdzinām ar situācija pirms pāris desmit gadiem, un tagad tad situācija ir dramatiski uzlabojusies. Protams, ka mēs joprojām varam runāt par trūkumiem līdztiesības politikā un dzimumu vienlīdzībā. Mums, protams, būs vēl iespējas diskutēt par šo jautājumu, tāpēc patreizajā momentā vēlējos pateikt, ka sesto punktu es vēlētos paplašināt. Tajā runa iet par sievietēm migrantēm. Uh, Bet neaizmirsīsim arī tās sievietes, kuras eh, pieder etniskajām minoritātēm, kuras nav iebraukušas valstī. Piemēram, Čigāni, Spānijā vai arī citās dalību valstīs. Čigāniem runājot par ģimenes struktūru. Uh, tā ir milzīga problēma strādāt sievietēm. Eh, sievietes šajās kopienās tam netiek piedāvāt izglītību, un patiesībā sievietēm nav nekādas iespējas iegūt augstāku izglītību. Tā tad, jā, vēlējos tikai pateikt, ka ir jārunā arī par etniskajām minoritātēm. Es piekrītu referentei brīdī, kad runa iet par sieviešu vadošo lomu uzņēmumos un citos amatos un arī sievietes vadoto, vadošos amatos universitātēs. Es personīgi neesmu par kvotu sistēmu un nekad neesmu bijusi. Es e, neuzskatu, ka tas e, nāk par labu sieviešu lomai sabiedrībā, tātad e, sievietēm obligāti ir jābūt vadošos uzdevumos, vadošos amatos, un tomēr man ļoti patīk šis ziņojums. Paldies! Paldies! Un tagad Morānas kundze Paldies, prieksēdētājs kundze! Saka Morēnas Čarters kundze. Vispirms es vēlētos pateikties e, atzinumu sagatavotājai, jo manuprāt, atzinums ir lielisks, un vēlētos pateikties arī tiem, kuri ir izstrādājuši šo atzinumu, jo tajā ir daudzi svarīgi un ārkārtīgi karsti punkti. No savas puses varbūt vēlētos pieminēt vairākus aspektus, kur it kā ir pieminēti, bet kurus varbūt vajadzētu mazliet paplašināt. Pirmais jautājums par atšķirībām algās. Šodien, manuprāt, Eiropai vajadzētu piespiest kaut kādā veidā nodrošināt, lai šī algu atšķirība samazinātos un eh, lai būtu savu veidu algu vienlīdzība. Ir daudz, kur apgalvo, ka algas ir vienādas, jā, publiskajā sektorā jā, bet arī publiskajā sektorā ir tā saucamie bonusi un prēmijas, un tās statistiski vairāk saņem sievi, eh, vīrieši. Eh, tas ir pirmais, tātad mums ir jāizvairās no šīm alga atšķirībām, un otra problēma ir tāda, ka eh, arī nodokļos situācija ir nedaudz īpatna. Ir tādas valstis, kurās eh, ir tā saucamais nodarbinātības nodoklis, un ir tādas valstis, kurās nodokli maksā, eh, kurās nodokli maksā mājasēmniecība. Uh, jo, un šajās valstīs sanāk, ka sieviete maksā vairāk, jo e, si, vīrietis it kā samaksā darba tirgus nodokli un sieviete maksā šo mājasemniecības nodokli. Jebkurā gadījumā situācija izveidojas tāda, ka sieviete ja mēs vēlamies pamudināt sievieti strādāt, tad nevar būt šāda nodokļu sistēma, jo tas uh, Tā ir runga ar diviem gali, gariem. Nādja jau teica, ka tas tiek tomēr ņemts vērā, jo tomēr šīs atšķirības ir būtiskas. Un vēl bez tam šajā atzinumā ir kaut kas tāds, kas man patīk ārkārtīgi daudz, un tas ir šis dalījums feminīnajos un maskulīnajos amatos, tātad profesijās. Eh, šāda situācija ir bijusi jau gadsimtiem ilgi, un eh, mums ir nepieciešams runāt gan ar eh, arotbiedrībām, gan ar profesionālajām organizācijām. Arī viņām ir jādara kaut kas, lai izmainītu šīs te iesakņojušās tradīcijas un aizspriedums, piemēram, ka celtniecībā strādā tikai un vienīgi vīrieši. Uh, Es uzskatu, ka Eiropai vajadzētu izstrādāt programmu, kas mēģinātu izglītot vai pārbīdīt sabiedrības viedokļus un aizspriedumus šādā līmenī. Tātad šie te aizspriedumi, šie te iesakņojušās vērtības, tās būtu jāpamaina. Un trešais ir tā saucamie izglītības dokumenti. Šobrīd tiek apgalvots, ka sievietes eh, pirmkārt ārkārtīgi daudz mācās, otrkārt mācās daudz labāk, e, taču sievietēm, e, ko viņas dara ar savām izglītības dokumentiem, ar atestātiem? Ir ārkārtīgi daudz sievietes, kurām ir ļoti augsta kvalifikācija un izglītība, bet viņas to nevienam nerāda. Pie tam ir sievietes, kuras nestrādā savā profesijā, savā izglītībā. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski un nopietni, jo izglītība jau jebkurā sabiedrībā uzskata par investīciju, gan no ģimenes individa puses, gan no sabiedrības puses. Un ja mēs pēc tam ļaujam šai jaunajai meitenei nestrādāt viņas izvēlētajā profesijā, mēs vienkārši šķērdējam līdzekļus. Tātad sieviete ir ieguvusi izglītību, kura pēc tam netiek izmantota. Tā netiek izmantota viņas labā un sabiedrības labā. Jo, piemēram, sievietē ir dažādi apsvērumi, kāpēc tas tā notiek. Es tikai vēlējos pateikt, ka tas vēl vairāk sarežģīja situāciju un palielina plaisu starp sievietēm un vīriešiem. Un ceturtais, ko vēlējos uzsvērt. Naģa ir ārkārtīgi veiksmīgi šeit formulējusi, un man tas patīk. Jā, es atvainojos, jā, es zinu, ka jūs gribat man pārtraukt, bet es tomēr gribu runāt uh, gari, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka mums ir jārunā par eh, vienlīdzības jautājumiem. Vienlīdzības jautājumi piemērs ir jārāda publiskajam sektoram. Piemēram, valsts sektorā strādājošie lielākajā daļā valstu ir vīrieši, un nerunājot nemaz par augstiem amatiem, tur vispār ir tikai vīrieši. Līdz ar to mēs nevaram prasīt tikai privātā sektorā strādājošajiem valdē ieviest kvotas, ja valstis pašas dara citādi. Eh, Linskundze, jā, runājiet ārkārtīgi īsi, jo mums pēc piecām minūtēm sākās balso, balsošana. Tagad Manna kungs. Eh, Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Vācijā mēs runājam par gliemeža gaitu dzimumu līdztiesības jomā un ir vajadzīgs ilgs laiks Es runāju ar sievieti priekšsēdētāju, un viņa teica, ka mērķi ir noteikti virspusēji. Daudz jauniešu, teikt, kā tehniskās profesijas ir domātas vīriešiem, daudzi fizikas un ķīmijas pasniedzēji ir vīrieši, bet eh, ir ļoti maz eh, sieviešu šajos eh, amatos. Vajadzētu arī tīri simboliski ļaut meitenēm iepazīties ar šīm vīriešu profesijām kaut vai vienu dienu gadā. Par sievietēm vadošos amatos mums ir jāpārliecinās, lai tā nebūtu kampaņa, bet lai tas būtu ikdienas dzīvē ieviests princips. Runājot par sportu, uh, avīze rakstīja, ka sports uh, kļūst ar vien uh, sievišķīgāks. Un uh, Stefija Džonsa, kas no Frankfurts, kas ir slavena sportīste, un viņa ir ļoti labs piemērs, kam nevar nesekot. Uh, Tātad es noteikti e, skatīšos arī viņas spēles. E, ko jūs sagāt par sieviešu kvotām, piemēram, Bavārijā 40%? Paldies. E, Estrēls kundze, lūdzu. Es arī gribētu apsveikt referenti. Es domāju, ka viņas atzinums apskata problēmas būtību, vēl dažus e, jautājumus e, šajā dokumentā varētu uzlabot. E, sieviešu situācija Eiropā nav visur vienāda. Tā atšķiras dalību valstīs. Tas attiecas uz piedalīšanos darba tirgu, uz atšķirībām algās, ir dalība valstis, kur atšķirības starp vīriešu un sieviešu algām eh, sasniedz 30%, eh, lai gan vidēji eh, šī atšķirība ir kaut kur 18% Eiropā. Arī ir atšķirības starp lemjošiem pieeja, pieejam lemjošiem amatiem gan uzņēmē darbībā, gan politikā. Runājot par kvotām, lai gan tās ir pagaidu risinājums. Tās ir pagaidu risinājums, tomēr dažas sievietes eh, neatzīst kvotas, jo viņas uzskata, ka tās nāk par sliktu uh, sieviešu reputācijai tomēr kvotas e, ir izrādījušās e, vienīgais veids, kā panākt rezultātus. Valstis, kur šīs kvotas tiek pieņemtas e, politikā, ir sasniegušas vienlīdzību parlamentos un pašvaldībās. Tāpēc es domāju, ka būtu svarīgi lai būtu kvotas eh, sabiedrisko uzņēmumu valdēs, piemēram, Norvēģijā ir konservatīvā valdība izveidoja 40% kvotu eh, sievietēm sabiedriskajos eh, un valstī piedarošajos uzņēmumos tas bija nevis ideoloģisku iemeslu dēļ, bet tīri ekonomisku apsvērumu dēļ. Pētījumi, kas ir izdarīti pēdējā laikā, rāda, ka uzņēmums ar vismaz trim sievietēm valdē sasniedz labākus rezultātus un līdz ar to arī labāku akciju cenu ir gadījumi, kad pieaugums var sasniegt 72%. Ir vēl viens aspekts, kurš ir saistīts eh, ar stāvokli darba tirgu, kāds ir sievietēm un mazi, ar maziem bērniem līdz, bērniem līdz sešiem gadiem. Viņām ir grūtāk eh, būt pārstāvētām darba tirgu un saņemt paaugstinājums, lai gan vīrieši ar tādu pašu vecumu bērniem tiek paaugstināti vairāk. Un viņi vairāk piedalās darba tirgu, viņi strādā vairāk. Tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi Eiropas uh, līmenī apvienot eh, ģimenes dzīvi un eh, nodarbinātību, lai gan vīrieši, gan sievietes eh, varētu saskaņot darbu un ģimeni. Es tūlīt beigšu uzstāšanos priekšsēdētājs kundze. Ir žēl, ka Eiropas komisijas rīcības plāns 2011. gadam neņem neko vērā no šīm uh, vajadzībām. Nav nekā par algu atšķirībām un e, nekā arī par ģimenes un karjeras apvienošanu. Paldies. E, Figuraido kundze, lūdzu. Não pode ser maior e por causa da regra das palavras, nós sabemos. Šis atzinums uh, vairs nevar būt garāks. Mēs zinām, ka ir robežas eh, visam. Tomēr eh, būtu iespēja eh, papildināt šo atzinumu ar vēl dažiem svarīgiem jautājumiem. Pašlaik ir politika, kas palielina diskriminācija īpaši sievietēm ar bērniem. Arī situācija ar nodarbinātību kļūst sliktāka un algu atšķirības pieaug un pieaug arī nabadzība. Un, protams, zem maz apmaksātie darbinieki ir sabiedriskajā sektorā un um, tas viss ietekmē mm, sieviešu uh, dzīves apstākļus un ir solis atpakaļ runājot par uh, sieviešu tiesībām. Algu diskriminācija nozīmē arī pensiju diskrimināciju un uh, nozīmē lielāku nevienlīdzību vecumā un sliktākus apstākļus vecākām sievietēm. Uh, Šie ir jautājumi, kam ir jāpievērš īpašu uzmanību laikā, kad eh, pieaug sieviešu nabadzība vispār. Un tas viss arī ietekmē eh, tālāk nākamo paudzi. Paldies! Kornelsen kundze lūdzu. Es eh, gribētu minēt pozitīvo pusi. E, pašlaik ir krīzes situācija un sabiedrība e, arī e, noveco kopumā. Tagad mums ir iespēja reformēt politiku, lai tā būtu labāka attiecībā pret sievietēm. Mums ir tātad pārēj uz zaļo ekonomiku, tas nozīmē, ka arī sievietes piedalās eh, šajā pārējā, un 2020 eh, eh, stratēģija nozīmē, ka ir vajadzīgi daudz vairāk cilvēku darba tirgu, un šeit ir sievietēm ļoti daudz iespēju piedalīties, jo viņas ir visvairāk ārpus šī tirgus. Mums ir jā apvieno darbs un aprūpe. Tas ir Eiropas komisijas darba programmā, bet tikai kā sociālā partneru konsultācija. Tas ir satraucoši, jo tas nozīmē, ka parlamentam nav īsti e, lomas šajā procesā. Uzņēmuma pārstruktūrēšana e, pašlaik notiek krīzes dēļ un ir jāizmanto šī iespēja, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru vadībā. Es eh, piekrītu Estēlas kundzei, ka kvotas ir vajadzīgas eh, kā pagaida pasākums. Varētu, daudz varētu teikt, ka kvotas nav. Eh, labas sievietēm, ka darbinieki ir jāizvēlas pēc īpašībām, pēc kvalitātes. Uh, bet eh, nekas cits eh, nav devis rezultātus, un ja pēdējos 30 gados sieviešu īpatsvars nav pieaudzis, tad kā tad mēs to palielināsim nākamajos trijos gados bez kvotām? Es eh, nekad nedzirdu, ka vīrieši sūdzas par kaut ko, ka viņi tiek dzimumu dēļ kaut kā ierobežot. Uh, vai ka viņi tiek izvēlēti tāpēc, ka viņi ir vīrieši, tāpēc es nesaprotu, kāpēc ir problēma ar kvotām. Labi, nu, varbūt mēs varētu vēl tālāk apspriest šo jautājumu. Nākamā runātāja, lūdzu, e, Hiršas kundze. Es e, priecājos par šo aktīvo diskusiju un vērtīgiem ieteikumiem. Uh, Arī es gatavoju dažus grozījumus, un eh, es priecāšos redzēt eh, arī grozījumus no pārējiem un no eh, koreferentiem. Šie ieteikumi var tikt apspriesti, mēs varam tos apspriest pie kafijas. Paldies! Paldies par jūsu īso uzstāšanos. Tātad 9. decembris ir ieteikumiem laiks, 24. tiks apspriest, 24. janvārī un 25. pieņemti. Tagad pāriesim pie balsojumiem. Pirmais ir Eiropas globalizācijas plāns, un tas tika paskaidrots vakar. Tātad mums ir jāsagatavo savu, savu nostāju pirms tas jautājums tiek skatīts budžeta komitejā. Tātad eh, pirmais par pret pieņemts. Nākamais balsojums ir balsojums eh, par Karima Delī eh, atzinumu kultūras un radošo nozaru potenciālu īstenošana, kompromiss A par pret pieņemts. Tad mēs kompromiss B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 atturas pieņemts. 15. atkrīt, 16. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Uh, the quote is closed. Beidzam balsot. Uh, uh, Tātad 23 par un 18 pret, jo vienam nebija kārta pieņemts, 22 atkrīt, 23 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas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 Has everyone voted? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Divdesmit četri par, piecpadsmit pret, pieņemts piecdesmit trīs par, pret, atturas, pieņemts piecdesmit četri par, pret, atturas, pieņemts piecdesmit pieci par, pret,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 pret āturas pieņemts. 69. par. Nē, tas atkrīt. Tātad 75. par. Pret āturas pieņemts. 76. par. Pret āturas pieņemts. 77. atsaukt. 78 Jūs gribat uzstāties par šo? Septiņdesmit astotais grozījums ir dažādi tulkojumi angļu un vācu valodā. Tātad eh, pirāt, vārdu pirātisms mēs gribētu aizstāt ar viltošanu. Vai ir kādi iebildumi pret šo ieteikumu? tātad ņemam vērā ar izmaiņām, tātad balsojam, kurš par šo mainīto pret atturas pieņemts. 81. par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Sākam balsot. Tagad var balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit divi pār 19 pret, pieņemts 79. atkrīt, 80. kas pār pret Vajadzēs pārbaudīt elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Um, Tātad 23 pār 19 pret pieņemts, 82 pār pret atturas noraidīts. Tātad par projektu ar grozījumiem. Eh, tātad elektroniski sākam balsot par eh, projektu ar grozījumiem. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 par 5 pret, pieņēmts apsveicu referenti. Uh, The next vote we go to is draft opinion. Nākamais balsojums ir atzinuma projekts Papadopolu Mr. Figueiredo, if you could raise that when we get to compromise. Figueiredo, kundze, varbūt jūs par to varat runāt tad, kad mēs nonāksim līdz kompromisam D. Tātad balsojums par Papadopulo kundzes strateģisko ziņojumu par 2010. gadu kohēzijas politikas programmas ieviešana no 2007. līdz 2013. gadam. Pirmais grozījums pār, Tā tad bija eh, lūgums balsot no 1 līdz 9 kopā, vai ir kādi iebildumi? Nē, 1 līdz 8 vai visi piekrīt, kurš par no 1 līdz 8, kurš pret, atturas pieņemts, 9 grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts atturas noraidīts 20. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 20. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit četri pār deviņpadsmit pret pieņemts, divdesmit pirmais pār pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 29. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 29. sākam balsot. Vote, Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 17 pret pieņemts, 30 pār pret. Tas pats pieņemts. 31 pār pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 31. sākam balsot. Everyone voted. Vai visi nobalsoja, beidzam balsot? 24 pār 16 pret 2 atturas pieņemts, 32 pār pret atturas. Atkal pārbaudīsim elektroniski, 32. sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 24 pār 16 pret 2 atturās pieņemts. Kompromiss D. Figurēdā kundze lūdzu. Paldies. Šis uh, kompromiss iekļāva manu 37. grozījumu un es uh, atbalstu tā iekļaušanu, bet iepriekšējā versijā man ir iebildumi pret pirmo kompromisu daļu. Tātad mums vajadzētu balsot par grozījuma, par kompromisa pirmo versiju, nevis to, kas tika izsūtīta šodien, kur ir at, kur nav iekļauts eh, mans šis grozījums. Tātad es ieteiktu balsot par kompromisu vakardienas versijā, nevis tajā, kas šodien. Mums ir jābalso par kompromisu tāds kā, tādu kā tagad. Ja jūsu grozījums nav iekļauts kompromisā, tad mēs eh, varam ņemt uz jūsu grozījumu apskatīt kā papildinājumu kompromisam. Tātad kompromiss D, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tātad 37. grozījums kā papildinājums kompromisam par, pret, atturas pieņemts kā papildināt 40. grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret pārbaudīsim elektroniski kompromisu E, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 26 pār 17 pret pieņemts. Amem 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 48. par pret pārbaudīsim elektroniski 48 ceturto sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 24 pār 18 pret pieņemts, 49 pār pret āturas pieņemts, 50 pār pret āturas pieņemts, 51 pār pret āturas pieņems 52. par, pret, atturas, pieņems 53. par, pret, atturas, pieņems kompromiss F par, pret, atturas, pieņems 56. par, pret, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 56. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit četri pār deviņpadsmit pret pieņemts, piecdesmit septītais pār pret āturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 57. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22. Tātad 21 pār un 22 pret, tas ir noraidīts 58 pār pret, atturas pieņēmts 59. par pret atturas pieņemts. Tagad sākam balsot par galīgo projektu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Četrpadsmit 40 pār 2 pret pieņemts. Apsveicu referenti. Tātad galīgais balsojums, es ceru, tas ir galīgais balsojums, jo eh, Ole Ludvigsons rūpniecības politika globalizācijas laikmetā pirmais grozījums pār pret noraidīts, otrais par, pret, atturas, pieņems. Tad, tad trešais atsauc, ceturtais par, pret, ceturtais par, pret, atturas, pieņems, kompromisā par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski septīto, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 19 pret pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, dalītais balsojums trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts, 12. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot 28 pār 15 pret, pieņemts 13 pār pret, āturas, pieņemts kompromiss C pār pret, āturas, pieņemts pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Dalīts balsojums par 18. pirmā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 18. pirmā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. 25 pār 18 pret pieņemts, otrā daļa par pret atturas arī pieņemts, 19 pār pret atturas pieņemts, 20 pār pret Pārbaudīsim elektroniski 20. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 18 pār 25 pret noraidīts. 21 pār pret noraidīts. 22 sadarīgs ar 20, tātad 22. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 22. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22

Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. 11 par 30 pret. Kompromiss D par pret. Atturas pieņemts. 27. ir atsaukts, 28. par, pret, āturs pieņemts, 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par pret atturas noraidīts. Tālāk galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār 1 pret apsveicu referentu. Tagad mēs esam pabeiguši balsošanu. right, we move uh, to the uh, discussion. Tagad runāsim pār, pār uh, efektivitāti starp uh, EGF, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un citiem fondiem. Lūdzu, koperāti kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, sociālā kohēzija un teritoriālā kohēzija ir ne tikai svarīgas Eiropas Savienības politikas nostādnes, bet arī līdzeklis priekšsēdētāja, eh, priekšsēdētāja saka, kā, ka Prātikums ir sācis runāt. Tātad sociālā un teritoriālā kohēzija ir Eiropas Savienības pamatpolitikas. Tās ir arī politikas nostādnes, kas sekmē konkurētspēju, kā mēs to esam redzējuši aizvadīto gadu laikā. Tas palīdz piesaistīt ieguldījumus. Ja ir sociāla, eh, spēcīga sociālā kohēzija, ko papildina inovācijas un eh, pētniecība, tad uh, Eh, ir iespējams eh, radīt, eh, ražot kvalitatīvus produktus, kas konkurēt spējīgi pasaulē. Kohēzijas politikai jābūt mērķtiecīgai, un tās mērķi ir izaugsme, kas ir vienlīdzīgi sadalīta reģionālajā teritorijā. un tai ir jāspēj radīt jaunas darba vietas. Aizvadīto gadu laikā ekonomikā, ekonomikas krīzes apstākļos mēs esam redzējuši, ka struktūra fondi ir ārkārtīgi svarīgi. Diemžēl tie nevienmēr ir tikuši adekvāti izmantoti. Diemžēl daļa pieejamo resursu ir tikuši zaudēti un e, nav pienācīgi izmantoti. Es domāju, ka eh, visi man piekritīs, ka dokumentā iekļautās stratēģijas pār eh, Eiropas Savienības eh, apņemšanos un izvirzītajiem mērķiem 2020. gadam teritori teritoriālajai kohēzijai nepieciešama labāka koordinēšana. Teritoriālā kohēzija ir jāsaskaņo ar citām nostādnēm. Pavērosim, neseno vēsturi. Nevienmēr ir pastāvējusi sasaiste un koordinācija starp dažādām uh, stratēģijām. Reģionu gadījumā tas ir radījis dažādas problēmas Eiropas fondu apguvē. Man nav ne mazāko šaubu, ka ir svarīgi saglabāt sociālo kohēziju šī vārda plašākajā nozīmē, kā arī, kā arī specifiskāko teritoriālo kohēziju. Ņemot to visu vērā, sociālais fonds, Eiropas sociālais fonds ir jāizmanto saprātīgi. Ir jāvirza šis fonds tām aktivitātēm, kas nodrošina uh, augstvērtīgas darba vietas un palīdz izveidot zināšanām balstītu sabiedrību. Uh, kā arī um, sekmē informāciju komunikāciju tehnoloģiju attīstību. Šajā parlamentā uh, Eiropas uh, sociālais fonds ir jāsaglabā, jāsaglabā kā viens no instrumentiem un ir jāuzlabo savstarpējā koordinācija starp dažādiem fondiem mēs nevaram iztikt bez uh, eh, ESF. Eiropas sociālais fonds sekmē izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tādēļ tas ir jāsaglabā un pienācīgi jāizmanto. Es domāju, ka mēs varam panākt regulējumu un uh, kopēju stratēģiju. Tomēr uh, tajā pašā laikā ir jānodala sociālais fonds un citi sekmējoši instrumenti. Pat ņemot vērā krīzes ietekmi un cerību, ka notiks ekonomikas atlapšana, mums ir jānodala sociālais fonds no citiem fondiem. Pat, ir patiešām svarīgi ieviest noteikumus, lai eh, vietējā līmenī tiktu eh, palielināta kontrole. Parlamentam un komisijai jāspēj iesaistīt ne tikai vietējos reģionus, bet arī visas iesaistītās puses, ieinteresētās puses, kas eh, varētu izmantot sociālā fonda līdzekļus. Šiem eslu dēļ mums šķiet, ka ir svarīgi, un tas ir mūsu viedoklis, lūgt komisijai pēc iespējas ātrāk īstenot sociālā fonda reformu, ņemot vērā nodarbinātības prioritātes un visus instrumentus, kas varētu uzlabot darba iespējas, 2020. gada stratēģijas kontekstā. Tad tā ir mana priekšlikuma būtība. Mums ir jāņem vērā grūtības, ar kādām mēs saskaramies eh, apgūstot šos fondus. Fondi fondi spēja eh, ievērojami, spēja palīdzēt mums sasniegt 2020. gada, eh, gadam izvirzītos mērķus. Tomēr ir jā, jāsaglabā atšķirība, jānošķir Eiropas sociālais fonds un citi instrumenti. Un pēc iespējas vairāk jāiesaista vietējā līmeņa ieinteresētās puses. Vēlos dzirdēt, ko saka mani kolēģi par šo priekšlikumu. Es esmu pārliecināts, ka viņi ir ļoti labi informēti šī diskusijas sākotnējā fāze, un viņi var piedāvāt savus komentārus, idejas ar grozījumu starpniecību. Paldies! Uh, Tomas Mann, followed by the... Tomas Mann un tad Šreiders kundze. Paldies! Vēlos pateikties referentam, kurš uh, uzsvēra, ka ir jāsaglabā Eiropas sociālais fonds. ESF manā skatījumā ir īsts Eiropas uh, veiksmes stāsts. Kā, tāpat arī citi fondi ir ārkārtīgi veiksmīgi. Diemžēl ļoti bieži uh, līdzekļi eh, nenonāk līdz uh, cilvēkiem, kuriem nepieciešami. Tomēr sociālā fonda gadījumā tas tiešām darbojas un līdzekļi nonāk pie, pie labumguvējiem. Tika pieminēta nodarbinātība, krīzes apstākļos. Ja municipalitāšu budžetiem nav, budžetos nav pietiekami līdzekļi, tad Eiropas sociālais fonds spēja palīdzēt eh, un pie, sagādāt nepieciešamos līdzekļus. Un tad mēs runājam par, eh, nerunājam ne, runājam ne tikai par kvalitāti, bet arī par kvantitāti. Runājot par ziņojumu, jūs vēlaties eh, vienotus noteikumus, cik vienotiem jābūt šiem noteikumiem kopējai administrācijai, Mēs eh, varam mēģināt eh, to visu koordinēt, tomēr ir jāpārliecinās, lai eh, šis fonds būtu tāds specifisks un tiktu novirzīts tikai mērķa grupām. Nav jēgas unificēt noteikumus. Mums ir jāīsteno individualizēta pieeja, lai novirzītu finansējumu mērķa grupām. Es arī dzirdēju citu kolēģu viedokļus, ka visu vajadzētu nodot e, reģionālo lietu komitejai. E, tad šis e, projekts ir mūsu lolojums, Eiro nodarbinātības un sociālā lietu komitejas no, lolojums. Un, protams, ka sociālajā fondā ir jāievieš reformas, tomēr pamat ideja ir jāsaglabā. Tādēļ es atbalstīju lielāko daļu jūsu priekšlikuma. Varbūt es vēlētos ieviest divus, trīs labojumus. Tomēr priekšlikums ir lielisks. Paldies! Paldies, Šrēderis kundze! Paldies! Paldies referentam par šo ziņojumu. Septītais punkts ir vissvarīgākais. Septītajā punktā viņš atspoguļo mūsu lēmumus. Un šajā parlamentā mēs vēlamies, eh, vēlamies tādu fondu, kurš atbilst noteiktam noteikumu kopumam un pie kuriem mums ir jāpieturs. Diemžēl svarīgs grozījums balsošanā eh, netika pieņemts. Un tas ir grozījums, kurš norādīja, eh, kāds progress nes, pēdējā laikā ir panākts un kādā virzienā mums vajadzētu strādāt. Man radās iespējas, ka šis grozījums netika pieņemts, jo bija problēmas ar tulkojumu un nebija skaidra ideja. Šis grozījums parāda, ka ja mēs lai, palaižam visu pašplūsmā, tad uh, mēs uh, gūstam, iegūstam mazāk līdzekļu no ESF diskusija par to, vai Eiropas līmenī vajadzētu nolēmt, cik uh, procentu no Eiropas sociālā fonda vajadzētu novirdīt, novirzīt ESF uh, programmām. Um, uh, ir tāds strīdīgs, varbūt to vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā. Padome, pie, padome uzstāja uz šādu uh, kārtību. Tas ir jautājums, par kuru mums vajadzētu padiskutēt šeit šajā komitejā. Citādi Eh, tas bija mūsu lēmums, ka ir jāpieturas pie eh, noteikumiem. Nākamais jautājums ir, vai eh, reģionu komitejā mums ir vairāki, vairākas diskusija tēmas. Mēs runājām par kohēzijas politiku, tomēr šī diskusija bija sadrumstalota. Mēs runājām par dažādām budžeta pozīcijām un Eh, galu galā sociālā politika tika sas saskaldīta. Referents uzsver, ka ir jāsaglabā kohēzijas politika. Mums ir vajadzīgi, vajadzīgs noteikumu kopums ne tikai sev, bet visiem pārējiem fondiem. Jo mēs nevarēsim īstenot uh, budžeta prasības bez vienotiem noteikumiem. Pat uh, rezolūcijā uh, es vēlos, lai oficiāli tiktu uh, tiktu eh, iestrādāt, iestrādāts noteikumu kopums, kurus mēs vēlamies uh, īstenot. Eh, runājot par debatēm, kas, uh, kas norisinās par kohēzijas politiku un kontrolas mehānismu noteikumiem, tam nevajadzētu notikt uz mazo projektu rēķina. Ja mums būs tādi paši kontroles mehānismi, ehm, tad tie paši kontrolas mehānismi gan lielajiem eh, projektiem, gan mazajiem, tad, eh, tad varētu rasties sarežģījumi. Tātad jāatzi, ir jā, ESF regulējumā pastāv problēmas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! nākamais runātājs. Morīņš Artierkundze. Vēlos atbalstīt, ko mani kolēģi, sevišķi Māna kungs, piedāvāja. Koferati kunga priekšlikums uh, ir atbalstāms. Vēlos arī uzsvērt faktu, ka mums ir nepieciešama Eiropas kohēzijas politika – Eiropas politikas nostādnes, jo eh, tas notiek, jo Eiropas līmenī mums ir jālem par, par noteiktu veidu rīcību, un eh, tam ir jābūt nepārprotamam. Tad Eiropas pieeja jābūt nepārprotamai. Tajā jābūt nepārprotamam vēstījumam. Otrakārt, vēlos eh, izsvērt sekojošo septītajā punktā pār nepieciešamību nošķirt, eh, atdalīt Eiropas sociālo fondu un citus fondus. Eh, runa ir par ļoti specifisku sektoru. Tas ir paredzēts reģionos mītošajiem iedzīvotājiem. Treškārt, Es gribu runāt par astoto punktu, kad mēs tiekamies ar vietējie, vietēja līmenī ievēlētiem pārstāvjiem, mums ir jārunā par vietējiem projektiem. Varētu šķīst, ka pastāv zināmas grūtības, grūtības mēģinot uh, informēt iesaistītās puses pār fonda iespējām, tad mums ir jā, jāvienkāršo eh, šis process. Jāizteno vienota pieeja, tomēr no otras puses ir jāpadara procedūras uh, daudz uh, vispārīgākas, vienkāršākas. Vēlos to uzsvērt, jo tad, kad mēs runājam ar reģionu pārstāvjiem, tad nu, cilvēki prasa tieši šādu vienkāršotu pieeju. tomēr tas nav pretrunā ar manu pēdējo punktu. Un es vēlos uzsvērt, ka ļoti bieži reģioni ir šo fondu līdzekļu lab, eh, labumguvēji. Un viņu ziņā ir tikt galā ar birokrātiju un dažādiem, dažādiem politiskiem jautājumiem, politiskām pārmaiņām. Tas maina Eiropas politikas dimensiju. Tādēļ mums ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Ļoti mums jāuzmanās eh, īstenot pārāk eh, izteiktu Eiropas sociālā fonda decentralizāciju. Tas sarežģītu Eiropas dimensiju vietējā līmenī un tas mainītu Eiropas politikas nostādas, kuras mēs vēlamies īstenot kohēzijas kontekstā. Es uzskatu, ka no vienas puses mums ir jārīkojas stingri, tomēr nevis attiecībā uz labumguvējiem, bet gan attiecībā uz starpniekiem jo ļoti bieži viņi atbildīgi par situācijas pārlieku sarežģīšanu, un tas nebūtu labi Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, saka priekšēdētāji. Nākamais runātājs Hiršas kundze. Tika pieminēts ļoti daudz e, ideju, tomēr es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Eiropas sociālais fonds ir instruments, kas palīdz uh, Eh, radīt darba vietas un izrunāt sociālo politiku. Tas, eh, tas ir instruments, kuru mēs vienmēr esam vēlējušies eh, izmantot. Ir svarīgi, lai cilvēki vietējā līmenī, vietējā līmenī saprastu, ka ši, konkrētie līdzekļi nāk no Eiropas sociālā fonda. Ir tad kompetencija ir jāpaliek mūsu komitejas pārziņā, un mums ir jāizteno koordinācija. Protams, par to nav šaubu, attiecībā uz globalizācijas fondu un tā tālāk. Tas ir loģiski. Ja kāds cits risinājums nebūtu atbildīgs. Tas ir mūsu instruments un mums ir ļoti, jāieņem ļoti skaidra nostāja par tā īstenošanu. Mēs vēlamies, mēs vēlamies būt uh, vadošie šīs politikas īstenošanā. Katrā Eiropas Savienības reģionā ir uh, Eh, ir nelabvēlīgā situācijā nonākuši iedzīvotāji, un viņi varētu izmantot sociālā fonda sniegtos līdzekļus. Eiropas Savienības reģionos ir iedzīvotāji, kuriem ir kuriem ir nepieciešama palīdzība, piemēram, gados vecāki cilvēki, jaunieši. Vienmēr ir noteiktas cilvēku grupas ikvienā reģionā ka nepieciešama palīdzība. Tādēļ visām dalībvalstīm ir jāspēj saņemt eh, šī fonda piedāvātā palīdzību. Esmu optimistiski noskaņot, es domāju, ka šis atzinums ir ļoti pozitīvs, un ir tas, tieši tas, ko nodarbinātības komiteja vēlas panākt. Paldies, saka priekšsēdētāji, eh, nevaru jums piekrist vēl vairāk, tad tiešām tā ir. Es zinu, ka reģionālo lietu komiteja vēlas pārņemt šī instrumenta vadību, tomēr mēs turpināsim cīņu un um, jo vēlamies saglabāt to savā pārziņā. Paldies, ka Ferati kungam vārds. Paldies, kolēģi, par jūsu sniegtajiem komentāriem. Esmu iepriecināts, ka šī šis, eh, šis jautājums par ESF un citu fondu nodalīšanu tiek eh, uzskatīts par svarīgu, par vienu no pamatjautājumiem, līdztekus citiem jautājumiem. Es par to, ja kurā gadījumā vispār nešaubījos. Ja mēs ieņemsim pretēju nostāju, kas patiešām ir diezgan izplatīta Eiropas parlamentā, tad Mm, tad rezultāts nebūs ļoti iepriecinošs. Tāpēc mums ir jāsaglabā vienota nostāja. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kur mums kopīgi ir jācīnās. Manuprāt, komisija ļoti jutīgi uzsver šo, uz, uztver šo jautājumu. Es nedomāju, ka te ir politiskas domstarpības. Drīzāk eh, šīs eh, domstarpības rodas eh, atkarībā no mūsu veiktās, veiktajām funkcijām. Eh, jo pastāv tendence apvienot visas politikas nostādnes, un tas, tas, liek, tas iznīcina politika, atsevišķu politikas nostādņu būtību. Nodarbinātība ir ārkārtīgi svarīga joma, un to var uzlabot tikai izmantojot konkrētu instrumentu Eh, reģionāla, reģionāla līmeņa administratori cenšas apvienot visus resursus un <clears throat> cenšas eh, nolemt, kā tos sadalīt un kā tos novirzīt. Un tas ir pretrunā ar šo resursu sākotnējo mērķi. Tādēļ ir svarīgi izcīnīt šo politisko cīņu ja Eiropas sociālais fonds tiek apvienots ar citiem fondiem, tad būs ļoti grūti sasniegt 2020. gada stratēģiju. Stratēģijā izvirzītos mērķus. Tas nebūs vienkāršs uzdevums, jo ļoti daudzi vēlas, vēlas uh, savienot visus fondus. Tomēr mēs uzstāsim uz savu nostāju. Paldies! saka priekšsēdētāji. Tad kāds ir laika grafiks, tas ir 14. decembris. 24. un 25. decembrī eh, notiks apsvēršana, un 1. februārī mēs pieņemsim šo likuma projektu. Tālāk runāsim par mikrofinansu instrumentu un sāksim ar eh, ekspertu ekspertu prezentāciju. Sagaidīsim visus ekspertus, un tad mēs varēsim sākt 10.30. Paldies! We're going to start again in a couple of minutes. Sāksim pēc pāris minūtēm. Great. Uh, thank you. And can I welcome all the uh, experts to this, uh, to this meeting? Jā, kolēģi, tad uh, sāksim mūsu eksperta uzklausīšanu. Tātad mums ir ieradušies četri eksperti mikrokreditēšanas tīklu un valstī spēkā esošie. Un, uh, Nākamais ieradīsies, jo, protams, uh, kā mēs saprotam, no dažādām dalībvalstīm ierasties ir problēmas šajā sniega laikā. Vispirms Es eh, vēlētos dot vārdu Brūnas Leonas kundzei par Eiropas investīciju fondu. Nē, nē, atvainošanu, piedošanu. Vispirms es došu vārdu Kingai Gons kundzei un pēc tam ekspertiem vārdu. Thank, thank you very... Paldies! Pavisam īsi ievads. Mums ir vairāk jautājumu, un mēs vēlētos dzirdēt atbildes. Es esmu no tiesas priecīga par to, ka mums ir šī publiskā uzklausīšana pēc tam, kad mēs nolēmām, ka mēs tādu vēlamies organizēt. Tātad arī par šiem eh, spēkā esošajiem tiesību aktiem valstīs un kā tie tiek īstenot. Es tikai vēlētos varbūt iepazīstināt mazliet ar šo programmu. Un es uzskatu, ka būtu ārkārtīgi būtiski, ja tas tiek īstenots. Tātad programmas sagatavošanā mēs jau zinājām, ka šis mikrokreditēšanas instruments varētu būt ārkārtīgi būtisks sociālo nodarbinātības seku risināšanā šajos krīzes apstākļos. Tāpēc es personīgi būtu priecīga dzirdēt, kā šis instruments tiek īstenots. Es tikai vēlējos pateikt, ka mēs organizējām konferenci un man likās, ka mēs e, kaut arī esam 11. gada pievakarē, bet 10. gadā mēs esam sākuši šīs programmas īstenošanu. Mēs no sirds cerām, un to arī solīja komisijas pārstāvis ka ņemot vērā šī instrumenta būtību, mums būs apmēram 500 miljoni eiro pieejami. Daļa no šā finansējuma nāks no komerciālajām bankām, un eh, informācija, kas man ir pieejama šobrīd, šobrīd šīs naudas ir daudz mazāk. Tātad es vēlētos dzirdēt kā jūs plānojat šīs situācijas risināšanu? Protams, ka Eiropas Savienība ir galvenais riska nodrošinātājs, un es vēlētos dzirdēt, kā to vērtē finanšu bankas. Runiet arī par interešu pārskatīšanu un apakaļmaksāšanu. Kaut arī ik viens no mums uzskata, ka Eiropas sociālā fonda novērtējuma interešu palielināšanai būtu nepieciešama šī finanšu palīdzība. Mēs esam izvērtējuši arī geogrāfisko līdzsvaru, un vismaz tik, cik man ir zināms, divi līgumi, kas ir parakstīti ar garantijām, ir noslēgta ar divām valstīm, kurām jau tā ir ļoti labi rādītāji šajā jomā. Un um, es zinu, komisija to arī gatavo, arī ar citām valstīm Protams, ka mums ir jābūt gataviem šai programmai, un es vēlētos dzirdēt mazliet sīkāk, kā jūs ģeogrāfiski eh, vēlaties salīdzvarot fonda izmantošanu. Nākamais eh, ir tā saucamais ārpus fonda līdzekļu izmantošana. Un atkal, kā jau mēs šeit dzirdējām, atkal nav nekādu garantiju tam, kādā veidā šis elements no ESF puses tiks piemērots, jo dažādās valstīs dažādas valstis ir dažādi gatavi šā elementa īstenošanā, jo, protams, ir tādas valstis, kuras eh, ir vairāk tendētas iziet ārpus šī finanšu palīdzības nodrošināšanai kā citas. Jo, protams, ka ir cilvēki visās valstīs, kuriem ir sociālā izstumtība un līdzīgi šis te ziņojums, kuram mēs runājam par informācijas. informācijas eh, sniegšanu iespējamiem klientiem, liela daļa potenciālo klientu to nezina. Un es vēlētos pajautāt, kā jūs izplatīsiet informāciju. Patiesībā jautājums mums visiem jau secinot no iepriekšējām diskusijām ir, kā šis jaunais instruments, kā tas varētu palīdzēt tiešām sociālā riska grupām dalību valstīs un nevis tikai izveidot veiksmīgi attīstītu sistēmu, kas būtu pašpietiekama un pašuzslavēta sevi. mums ir jārunā par ekonomiski ilgtspējīgu vidusslāni un par valstīm, kurās mikrofinansējums būtu būtisks. Un es tiešām ceru, ka es saņemšu atbildes uz šīm atbildēm, jo šīs atbildes būs interesants ne tikai man, bet arī citiem. Thank you very much, and I'll move straight. Paldies, un es jau dodu uzreiz vārdu pirmajam runātājam, un tā ir Brunas Leonas kundze Eiropas investīcija fonda pārstāve. Tā tad lūdzu vārds Brunas Leonas kundzei. Desmit minūtes. Yeah. Thank you very much. I, I... Paldies. Es ļoti augstu novērtēju šo iespēju šodien runāt ar jums, lai sniegtu jums papildus informāciju īpaši par to, kāda ir mikrofinansējuma attīstība šobrīd. Es pārstāvu Eiropas investīciju fondu mikrofinansējuma instrumenta nodaļas darbu, un es vēlētos jums e, pastāstīt par tiem rezultātiem, kurus esam sasnieguši, un es ceru, ka varēšu atbildēt uz Gončas kundzes jautājumiem. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka otrais etaps mikrofinansējuma instrumentu izmantojumā ir uzsācies, un es eh, pastāstīšu par to pēc pāris minūtēm. Vispirmām kārtām ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt unikālo politisko konste, kontekstu un mikrofinansējumu progresu. Runājot par mikro uzņēmumu un pašnodarbināto pieejas palielināšanu mikrofinansējumam, īpaši Eiropas riska grupās, šī iniciatīva palīdz cilvēkiem reģionos nodrošināt mikro uzņēmumu attīstību un to attīstību, kā arī e, pieeja konvencionālā banku sektora finansējumam. Šīs iniciatīvas iespējas būs ne tikai ātri redzams, bet tam būs arī materiāls aptvērums. Apmēram piecas reizes no atvēlētā 100 miljonu budžeta, ko fondam ir piešķīrusi komisija, e, tas e, nonāks mikro aizņēmēju rokās Eiropas Savienībā. Bet kā tas ietekmēs cilvēku dzīves? Mums ir jārunā par šo mikrofinansējumu instrumentu kā būtisku ķieģelīta mikrofinansējuma tirgu Eiropas Savienībā un tā ietekme uz ekonomisko attīstību. Taču nevajadzētu aizmirst, ka mikrokredīti paši, mikrokredīti paši par sevi nebūs panacēji un neatrisinās pilnīgi visas problēmas saistīts ar Eiropas Savienības nodarbinātības procentiem vai konkurences trūkumu. Mikrofinansējuma progress nevar tikt uzskatīts par vienīgo kritēriju tālākiem Eiropas mikrofinansējuma tirgus attīstības aspektiem. Runājot par regulatoro vidi un to, kā Eiropa veicinās mikrofinanšu ekosistēmas attīstību, šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit varētu pieminēt, kaut vai pieminot pāris, uh, Uh, izglītošanu, iedzīvotāju izglītošanu un uh, procentu likmes. Taču progresa mikrofinansējums šis projekts ir būtiskākais uh, ķieģelīts Eiropas Savienības mikrofinansējuma tirgū. Jāsaka, jau pašā sākumā mēs saskārāmies ar veselu virkni izaicinājumu. Jāsaka, ka bija jānotiek būtiskai attīstībai, uh, lai mēs varētu stāties pretim fonda prasītāju prasībām. Patiesībā mums bija jātīsta jauns mikrofinansējuma atzars, tā saucamais mikrofinansējums. Vēl bez tam, tā kā Eiropas mikrons, mikrofinansējuma tirgus stipri atšķirs no valsts uz valti, mēs nevarējām pieņemt vienu modeli, kas tiktu piemērots visiem. Mēs nevarējām izveidot vienu konkrētu finanšu produktu un pateikt, tagad ņemiet to. Patiesībā tika pieprasīts izveidot veselu virkni finanšu produktu, lai varētu stāties pretim dažādo prasību dažādo finansējumu pieprasītāju vajadzībām visā Eiropas Savienībā. Un eh, jāsaka, ka ir dažādas institūcijas, aģentūras, nevalstiskās organizācijas, un eh, mikrokredītu apjomi arī atšķirās, un, protams, arī komerciālās bankas ir viens no tirgus dalībniekiem. Piemēram, Austrum Eiropā finansējumam galvenokārt būtu jābūt ilgtspēja, ilga perioda dabas, taču Rietuma Eiropā vairāk prasība bija pēc kapitāla stiprināšanas. Un tomēr Bija arī tādi, kur vēlējās viņa risku aizsardzības nodrošināšanu, respektīvi savu veidu garantiju, garantijas. Un balstoties uz visiem šiem dažādajiem pieprasītājiem, mēs izveidojām finanšu produktus, kurus mēs sagaidījām, tiem būs tā tad, tā, tie bija aizdevumi, eh, kapitāla papildināšana un garantijas. Vēl bez tam lai pēc iespējas efektivizētu un maksimizētu efektivitāti, mēs runājam arī par īstenošanas plāniem. Viena struktūra ir garantijām un e, atsevišķa struktūra tika tik izveidot aizdevumiem un kapitāla stiprināšanai. Pavisam kopā Nē, neskatoties uz šiem izaicinājumiem, mēs esam šobrīd laimīgi paziņot, ka mikrokreditēšanas tīkli darbojas. Mēs esam izveidojuši šo mikrofinansēšanas tīklu ļoti īsā laikā. Finanšu atbalsts no mikrofinansēšanas tīkla būs pieejams līdz 16. gada aprīlim. Uh, un e, mēs runājam par tā saucamo aizņēmuma atzaru. Paralēli tas darbosies kā būtiskākais instruments tālākai mikrofinanšu tirgus attīstībai, veicinot paraugu prakses apmaiņu un uzlabojot mikrofinansēšanas modeļus Eiropas Savienībā. Šie divi elementi papildus vēl visai Eiropas perspektīvai apstiprina visai Eiropas līmeņa iniciatīvas pievienoto vērtību. Tā saucamā lietu sarga platforma, kur šobrīd ir īstenota mikrofinansējuma progresā, ir būtiska. Un ir divi pilotprojekti. Vienu ir izveidojusi Eiropas Investīcija banka un otru Eiropas parlamenta reģionālās e, attīstības ģenerāldirektorāts. Īpaši šie pieci Eh, starpnieki, tiem pēc iespējas vairāk vajadzētu saņemt atbalstu no Eiropas parlamenta, un jau divos gadījumos mēs esam redzējuši būtisku situācijas uzlabošanu. Tāpēc eh, mums ir izdevies panākt lielāku koordinēšanu Eiropas Savienības mikrofēju programmu un instrumentu starpā. Es vēlētos jums atgādināt, ka tā ir arī tas ir arī pieprasījums no klientu puses. 100 miljonu budžets, ko atvēlēja komisija, e, to jau ir uzsvērusi Eiropas investīcija banka. Šī finanšu instrumenta struktūra šobrīd paredz 47 miljonu papildus finansējumu piesaistīšanu no citu investoru puses. Un, protams, ka mēs sagaidām, ka šādi fondi izveidos apmēram 500 miljonu aizdevumu fonda izveidi, kas būs pieejams visiem Eiropas Savienības pieprasītājiem. Pēdējo mēnešu laikā paralēli ar šīs instrumentu izveidi mēs esam nākuši klajā ar konkrētu darbību. Man ir liels prieks paziņot, ka divi paraksti bija pirmie, kas palaida šo instrumentu. Viens bija izveidot mikrofinansējumu institūciju Bel Beļģijā, un otrais bija Young institūcija Nīderlandē, kas eh, palīdz tiem, kuriem ir grūtības iegūt finansējumu. Runājot par kapitāla stiprināšanas aspektiem. E, mēs sāksim pie tā strādāt jau decembrī un ir ārkārtīgi patīkami, ka um, uzņēmuma nodaļa ir sākus darboties tikai nesen, bet jau decembrī mēs sāksim to īstenot. Mēs runājam par 14 konkrētiem pasākumiem, kurus mēs īstenosim nākošā gada sākumā. Tātad kopīgais resursu pieejamība, to noteiks investori. Mēs runāsim par 14 konkrētiem pasākumiem, 8 vecajā Eiropā un 6 austrum un centrāla Eiropā. Un šie naudas pārvedumi apmēram viena trešdaļa e, šādu sadarbības aspektu būs ar bankām un divas trešdaļas ar nefinanšu institūcijām. Tā tad mēs strādājam arī ar finanšu riska grupām, piedāvājot aizdevumus un kapitāla stiprināšanas aspektus īpaši piedāvājot par eh, lauku teritorijām tajās dzīvojošajiem, un otrais ir izveidot finansējumu nelielām attīstības organizācijām Rietuma Eiropas valstīs. Tātad eh, šis instruments ir sācis darboties, un eh, mēs izveidojam Eiropas mikrokreditēšanas tīklus. Mums ir jārunā arī par izglītojošu materiālu izdev, izdalīšanu, un mēs uzskatām, ka šī informācija veicijā, veicinās tirgus dalībnieku aktīvāku mikrofinansēšanas iespēju izmantošanu. Es ceru, ka šis pārskats jums ir sniedzis gan izaicinājumus, gan arī jau patreiz sasniegtos ārkārtīgi labos rezultātus. Mikrofinansēšanas tīklu izveidošana un jau ļoti tālā etapa attīstība, mēs to uzskatām un to var uzskatīt un drīkst uzskatīt par milzu panākumu. Vienlaicīgi mēs turpināsim strādāt tādā pašā garā, lai mikrofinansēšanas tīklu izveidotu pilnībā. <clears throat> un esam pārliecināti, ka mums eh, izdosies izveidot abām pusēm pieņemams instruments. Paldies, turpina prieksēdētāji. Es atvainojos, ka liela daļa deputātu nav ieradušies, bet eh, liela daļa deputātu mēģina cīnīties ar sniegu uz ceļiem un tomēr atbraukt uz šeieni. Šī ir ārkārtīgi interesanta uzklausīšana, un es tiešām ceru, ka tie, kuri nevarēju šodien ierasties, varbūt varētu saņemt no jums kādu rakstisku jūs teiktā apkopojumu, jo esmu pārliecināta, ka visi ir ieinteresēti jūs teiktajā. Tā tad, ja ir varbūt vēl kas, ko jūs vēlētos eh, pateikt, tad jā, ir arī tādi, kuriem ir ātrāk jādodās prom tieši laika dēļ. Nākamais runātājs ir mikrofinansējuma centra pārstāvis Gelušeka punkts. Desmit, kum, desmit minūtes jums. E, paldies! E, man tiešām ir ārkārtīgi patīkami strādāt ar jums. Un es pārstāvu Centrālā Azijas un Centrāla Eiropas, kā arī Vidusāzijas e, mikrofinansējumu tīklu. Un vēlētos pateikt, ko mēs darījām 90. gados, jo, protams, ka sasniegtais progress un mikrofinansējuma tīkla izveida Eiropā ir attīstījusies ārkārtīgi tālu. Tātad 97. gadā mēs tikām izveidot kā organizācija, un tas bija laiks, kad valdības un arī bankas mikrofinansējumu uzskatīja par ja tā varētu teikt, muļķīgu. Līdz ar to bija ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kuri veidoja savu biznesu, jo, protams, ka bija cilvēki, kuri zaudēja darbu valsts uzņēmumos, un, protams, ka viņiem bija uzkrāta zināšanas, un viņi vēlējās izveidot pašu savu uzņēmumu. Bet tirgu viņiem kreditēšanai netika piedāvāti nekādi instrumenti. Tātad eh, Latīņa Amerikā, Bangladešā tika izveidoti mikrofinansēšanas modeļi, kurus pārņēma Austrum Eiropa. Un eh, tās programmas, kuras sāka toreiz darboties, tās tiešām saņēma eh, stipendijas, ja tā varētu teikt, ierobežotam laika, terito, laika apjomam, 3-4 gadiem. Uh, Tām tika izstrādāti institucionāli un arī formālas prasības, un pēc tam, pēc kāda brīža, šie uzņēmumi varēja pieteikties uz eh, finansējumu uh, caur citiem kanāliem, kuri darbojās globāli bet tirgu sākotnēji tas paredzēts netika. Tātad kāda ir situācija šobrīd? Piemēram, tikai Austrum Eiropā vien ir pār par 60 dažādu institūciju, kuras uh, vismaz operacionāli spēja darboties, tātad viņas nosedz savus izdevumus. Varbūt ne visus, bet daļu. Un ir tādi, kuri arī gūst pēļņu no tā. Un viņi strādā ar dažādiem mērķa auditorijām. Ja mēs tagad pārējām pie attīstības sasniegtā, ir, kā jau es teicu, salīdzinot ar 90. Gadi, 90. gadiem, kad e, runa par mikrofinansējumu tīklu izveidi visiem likās smieklīga, tad desmit gadus vēlāk visiem ir skaidrs, ka mikrofinansējums arī Eiropas valstīs var darboties ārkārtīgi veiksmīgi, un tiešām šobrīd neviens vairs nenoliedz, ka neliela finansējuma piešķiršana biznesa uzsākšanai ir laba. Šeit mēs eh, atkal runājam par geogrāfiskajām atšķirībām. Es eh, runāju par tādām valstīm kā Austruma Eiropas valstis, Tātad Austrum Eiropas valstī var piešķirot aizņēmumu. Lielākā daļa programmu ir sava veida biznesa modeļi, un mēs pat nezinām, vai kura organizācija ir mikrofinansējuma piešķīrēja, kuri atbalsta ir tā saucamie biznesa inkubatori. Katrā ziņā ir jāpaveic milzīgs darbs, lai palīdzētu visiem šiem instrumentiem darboties. Atkal, es tātad nevēlētos pārāk zemu novērtēt sasniegto mikrofinansējumā, un tomēr es uzskatu, ka infrastruktūras izveida, kurai vajadzēja absorbēt šo iespēju varbūt nav tik liela. Svarīgs jautājums varbūt ir tas, ka mikrofinansējums, un to vēlētos uzsvērt, ir tikai papildus instruments. Mikrofinansējums nevar aizstāt pārējos instrumentus, tas ir tikai papildu instruments ir tā saucamās sociālās bankas, ir kredītvienības, ir ar, tātad, kā jau es šeit teicu, citi instrumenti, kurus var izmantot mikrofinansējumu sniegšanai mikro uzņēmumiem. Patiesībā lielākoties runa iet par gribu strādāt ar mikrokredītiem, tos sniegt. Jautājums ir arī par pareizo finansējumu produktu izveidi. Un es domāju, ka vajadzētu piemērot holistiskāku pieeju finansējuma piešķīrumu izvērtēšanai. Tā tad, kā jau es teicu, svarīgi ir biznesa modeļi, ir jāizvērtē citi finanšu piešķīrumu infrastruktūras iespējamību veidi. Bet eh, vēl ko vēlējos pieminēt, bieži vien mēs eh, sastopamies ar to, vai aizņēmuma lēme, ņēmējs var adekvāti izmantot šo finansējumu. Bieži vien pietrūkst gan izglītības, gan izpratnes par to, kam tieši mikrokredīts ir domāts. Jā, mēs varam runāt par infrastruktūru, un tomēr būs eh, nepieciešams gan daudz papildus eh, papildus eh, darba, gan arī izglītošanas aspektu lai mēs panāktu veiksmīgu darbu. Tas arī ir tas, ko vēlējos pateikt. Is... Nākamais runātājs tātad no Francijas. Uh, Parībā mikrofinansēšanas eh, nodaļas vadītais Emanuels D. Lucels. Es eh, runāšu eh, franciski. Es gribētu runāt par šo mikrofinansu mehānismu, kas apvieno esošos Džeremija un Džasmīna iniciatīvas. Tas ir ļoti svarīgs panākums, tomēr mums ir vēl jāiepazīstas ar esošo pieredzi. Sākumā es gribētu paskaidrot, kas ir BNP eh, pārība. Tad eh, šai bankai ir eh, pieredze mikrofinansēšanā, un mēs 16 gadus jau ar Francijas mikrofinansēšanu finansēšanas eh, iestādi eh, eh, sadarbojamies. Tātad BNP parība ir divu banku mm, apvienojums, kas radās apvienojoties šim bankām BNP un parībā. Un mēs sniedzam tehnisko palīdzību, kas un arī izvērtējam projektus uz vietas. Galušekungs jau pateica, cik uh, svarīgas uh, ir uh, šīs finanses zināšanas, lai palīdzētu klientiem. Apmēram 5,5 gadus, pirms 5,5 gadiem mēs sākām um, programmu, kas eh, papildina šo brīvprātīgo darbu. Mēs sākam pasaules mēroga eh, darbību. Mums tagad ir apmēram 300 tūkstoši eh, kreditoru dienvidu valstīs, apmēram 10 valstīs ir partneru attiecības ar apmēram 20 mikrofinansu iestādēm, un mēs eh, zinām, ka tad ir apmēram 50 miljonu eiro finansējums. Un 80% eh, eh, no sadarbības partneriem ir eh, sievieši, tātad mēs eh, pirms dažiem mēnešiem uz, eh, uzsākam sarunas ar franču partneri, lai izveidotu, lai sāktu savu iniciatīvu Beļģijā, kas sāksies pēc dažām nedēļām. Uh, un arī Eiropas investīcija fonds ļoti aktīvi e, piedalās e, šajā darbā. Tās būs e, jauna pieredze. Tātad, lūk, tāda ir BNP parība pozīcija mikrofinansējumā. Tagad daži vārdi par mikrofinansējumu Eiropā salīdzinot ar dienvidu valstīm. Eiropā mikrofinansējums tiešām ir maz salīdzinot ar to, kas notiek eh, dienvidos. Eiropā ir mazāk nekā miljons eh, aizņēmēju, tātad eh, ziemeļu valstīs aizdevumi ir lielāki nekā dienvidu valstīs, bet Eiropas uh, mikrofinanses ir ļoti mazā apjomā salīdzinot ar pasaules mikrofinansēm. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka ir vajadzība pēc mikrofinansējuma, kas eh, krīzes laikā ir pieaugusi. Dažiem gadiem tika izdarīts pētījums, eh, kur tika novērtēts, ka ir apmēram 700 tūkstoši aizņēmēji, kas pastāv apmēram 6 miljardus eiro kapitāla. Un varbūt eh, šodien eh, šī prognoze var tikt divkāršota vai pat trīskāršota. Apmēram 80 miljonu eiropiešu, jeb 17% dzīvo eh, zem nabadzības robežas puse no tiem ir cilvēki, kas eh, strādā un ir trūcīgi. Un 10% eh, bezdarbs, jeb 24 miljoni eiropiešu ir bez darba. Tātad daudz eh, cilvēku pat tādā valstī kā uh, Eh, Francija grib eh, sākt eh, mikro uzņēmumu. Protams, tās viss notiek stingra budžeta apstākļos, un tad jautājums ir, kā uzsākt šo procesu. Šeit var mācīties no dienvidu pieredzes. Es eh, piedalījos eh, trīs dienu sanāksmē par mikrofinansēm, kur apmēram 350 eksperti no 280 dažādām organizācijām piedalījās, un konferences beigās mēs izdevām paziņojumu, kas ir pieejams šodien. Paziņojumā bija apskatīti trīs eh, jautājumi pašlaik mikrofinansējums, eh, piemēram, Indijā pārdzīvo ļoti grūtu eh, krīzi. Un eh, Andrā Pradešas štata valdība ir aizliegusi mikrofinansētājiem dot jaunus aizdevumus ir eh, vairākas mācības no šīs krīzes. Tātad ir jautājums par procentu likmēm. Tas ir ļoti sarežģīts. Eiropā īpaši eh, tā saucamajā eh, latīņu daļā ir grūti iedomāties, kā jūs varat kādam prasīt vairāk par diviem vai pieciem procentiem, ja jūsu aizņēmējs ir trūcīgs. Eh, šī diskusija turpinās jau 500 gadus, tā sākās pirms 500 gadiem katoļu eh, baznīcā, kad tika izveidoti eh, pirmie mikrofinansētāji Itālijā un Dominikāņu ordenis uh, paziņoja, ka jebkuri procenti ir eh, grēcīgi, un eh, franciskāņi, kas sāka eh, šo procesu, atbildēja, ka ir jāsēdz, arī aizdevējiem ir jāsēdz izdevumi. Diskusija turpinājās 50 gadus, un pēcot pāvests pieņēma lēmumu, ka uh, ir eh, aizdevējam ir jāsadz izmaksas, eh, tātad procenti ir likumīgi, bet tiem ir jābūt pamatotiem. Un eh, tāds arī ir biznesa modelis. Šis vecais teoloģiskais strīds ar tiem pašiem argumentiem vēl turpinās. Dažās valstīs ir eh, pat 13 eh, vai pat 18% aizdomu likmes. Un eh, meksikāņi jums teiks, ka ja jums ir mazāk par 55%, tad jūs nesadzat izmaksas. Tas gan ir apstrīdams. Bet skaidrs, ka jo mazāks ir aizdevums, jo augstākas ir jūsu izmaksas un arī riska izmaksa. Uh, Mums e, nevajadzētu baidīties no šīs diskusijas. Ir dažādi risinājumi, kā subsīdijas, partneru attiecības un citi, bet e, ir e, jautājums par to, vai, mikro, vai mikrofinansējums var attīstīties ar diviem procentiem. Šeit es piekrītu Galušeka eh, kunga teiktajam, eh, nevajadzētu būt nekādām ilūzijām, eh, nav bezmaksas aizdevumu. Tālāk par regulāciju un pašregulāciju un uzraudzību. Dienvidos mikrofinansu uzņēmumiem bieži ir pašiem savi likumi, tātad tur nav valsts likumu. Ja mēs apskatām to darbu, kas tika padarīti, kas padarīts Francijā, tur bija izmaiņas likumu eh, kodeksā un bija izņēmumi banku eh, monopoliem un eh, mikrofinansu asociācijas saņēma atļauju eh, aizņemties eh, aizdevumu izsniegšanai. Eh, Bāzēls komiteja publicēja dokumentu par mikrofinansējumu. Šis dokuments ir apmēram 50 lāpuses garš un tas uzsver divus jautājumus. Pirmais - regulācija ir svarīga mikrofinanses regulācija, bet no otras puses eh, mikrofinansēšana nedrīkst būt pārregulēta. Ir jābūt specifiskiem regulācijas noteikumiem, gandrīz tādiem pašiem kā banku modelī, bet eh, ar atšķirībām, jo jūs palīdzat trūcīgiem cilvēkiem sākt uzņēmumus. Un šeit Francija uh, varētu būt piemērs, jo Francijā ir izveidots īpašs novērotāji, Francijas bankā ir izveidots īpašs novērotāji amats eh, mikrofinansu sektorā. Un eh, viņš apskata eh, mikrofinansu vidi. Tad trešais mikrofinansējums un pieeja e, Eiropas e, pilsoņiem. Es esmu pārliecināts, ka mikrofinansējums e, attīstās tikai tad, ja mazie Eiropas investori var piedalīties šajā attīstībā. Šodien tas ir iespējams pateicoties internetam. Un ir lapas, tad, tad ir iespējas aizņemties gan ASV, gan Francijā, identificējot konkrētu projektu un aizņēmēju un sākot ar 20 eiro. Un tas notiek ar mājaslapu starpniecību un vismaz Francijā tās tiek eh, regulētas. Un izņemot dažas valstis kā Luksemburgu vai Nīderlandi, nav banku ar licencēm izdot mikrofinansējumu eh, saviem klientiem. Eh, tas ir paradoks, jo ir pieprasījums, eh, klienti gribētu saņem šādas aizdevumus, bet viņi to var darīt tikai Luksemburgā un Nīderlandē. Bankas nevar E, piešķirt šos e, finansējumus, tāpēc, ka regulātors e, neatļauj to darīt. Pieredze rāda, ka šādi fondi ir pakļauti riskam, un, bet arī tie pozitīvi ietekmē sabiedrību. Ko mēs varam gaidīt no veicināšanas mehānisma 700 tūkstoši eh, aizņēmēju un 6 miljārdi eiro. Tā ir prognoze. Kā jūs eh, sēdzat izmaksas mikrofinansu institūcijām? Tas ir būtisks jautājums. Lielākā daļa no eh, šīm mikrofinansu iestādēm Eiropā uh, nav rentabls, tā tad ir jāatrod veids, kā tās var strādāt. Tāpat arī būtu svarīgi atrast pareizo regulācijas mehānismu, jo katrā dalību valstī ir jāsaprot eh, specifiskās īpašības gan attiecībā uz finansēm, gan arī attiecībā uz sociālo uh, sfēru. Nevajadzētu domāt, ka uh, mikrofinanses ir uh, brīnum līdzeklis pret nabadzību. Tagad agrāk bija ilūzijas par mikrofinansējumu, bet tagad sakarā ar krīzi Andra Pradešā šīs ilūzijas ir mazinājušās. Tātad varbūt pārāk daudz likviditātes no Briseles vai Luksemburgas būtu, eh, nebūtu labi. Mums ir jāveido ekonomiskais eh, modelis, kas ir dzīvot eh, spējīgs. Paldies par uzmanību un es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Mums ir vēl viens jautājums pirms pusdienām, jo laika dēļ mainīsies dienas kārtību. Tad nākamais runātājs ir no Ungārijas mikrofinansu iniciatīvas eh, direktors eh, Užlaki kungs. Eh, paldies. Atvainojiet, ka es ierados vēlu, bet es paspēju ierasties. Negribot man sanāt iznāk tā, ka mums būs it kā diskusija ar iepriekšējo runātāju, kas ir liels gods, bet mans pirmais teikums, ko es gribētu teikt, ka es šeit gribētu minēt, ka mikrofinansu iniciatīva nestrādās ar pēļņu un tāpat eh, nestrādā, tāpat tāpat būs e, zaudējumi. Tā tad e, runā ir par ilgt spēju, ka e, šīs ilgspējas nebūs. Tātad jautājums ir, vai šo mikrofinansu iniciatīvu var atkārtot un, un vai to ir vērts atkārtot. Mana pieredze ir no pirmā gada KP eh, eh, programmas eh, plānošanas un tā, tā, tā ir Ungārijas iniciatīva, kas tiek finansēta no pilota projekta, ko veids reģionālais ģenerāldirektorāts. Tātad tas ir Roma pilota projekts projekts, kas ir ļoti svarīgs eh, Romu integrācijai Austrum Eiropā. Šīs eh, programmas mēķis ir palīdzēt eh, trūcīgiem cilvēkiem, īpaši Romu tautības, lai uzlabotu savu situāciju, lai uzlabotu viņu situāciju, piešķirot viņiem finansu pakalpojumus un informāciju tātad dažas sekundes par to, kas eh, ir eh, Romu eh, minoritāte. Eiropā mēs parasti ir tāds uzskats, ka tā ir tāda maza minoritāte, kas eksotiski ģērbjas un viņiem patīk mūzika un dējas, bet faktiski Austrum Eiropā situācija ir daudz sarežģītāka Ungārijā ir apmēram, Roma ir apmēram 7 līdz 8 procenti iedzīvotāji, tātad apmēram 1 miljons. Eh, viņi ir tie, kuriem režīmu maiņa 1990. gadā nāca par sliktu, jo eh, komunistu režīmā bija tāda integrācijas politika, un komunisti panāca, lai Roma st cilvēki strādā eh, smagajā rūpniecībā un arī eh, kooperatīvajās lauksaimniecībās, bet eh, pēc privatizācijas rodēja savu dar, savus darba vietas. Tātad nodarbinātība Romu sievietēm ir 20% un vīriešiem 25%, kas ir slik, pat vissliktākā situācija. Un, protams, bezdarbam nāk līdz arī sociālā atsvešināšanās un segregācija, eh, zaudētas tradīcijas. Tas nozīmē, ka romiem ir eh, segregācija arī izglītības ziņā, viņiem ir sliktāka eh, izglītība. Un Tātad no romiem tikai 10% noliek vidusskolas eksāmenu, kaut gan no pārējiem iedzīvotājiem ir 80%. Un pēdējais skaitlis 70% ienākumi 70% pieder pie trūcīgākās eh, iedzīvotāju daļas. Tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara, lai uzlabotu eh, Romu stāvokli, un eh, mūsu valdības ieviesa pabalstus, bezdarba pabalstu un sociālo palīdzību, kas nebija komunistu laikā, bet neskaitot šos pabalstus, uh, vairāk nekādu risinājumu valdībām arī nebija. Un tātad šī KP programma ir dažu cilvēku iniciatīva, un mēs mēģinājām kaut ko eh, darīt šeit lietas eh, labā. Tātad viens no eh, šīs iniciatīvas dalībniekiem ir baņķieris, ir arī īpašuma veido īpašuma attīstītājs, un uh, šo uh, programmu atbalstīja arī Deloitte Tush kompānija. Mēs uh, sākām šo programmu paši ar savu naudu, un tad mūs atbalstīja reģionālais ģenerāldirektorāts. Mēs gribējām panākt aizdevumus bez ķīlām, kas nav īpaši iespējams Ungārijā. Relatīvi mazi eh, aizdevumi, nevairāk par 3500 eiro, ilgstošiem bezdarbniekiem, neizglītotiem, galvenokārt romiem, eh, vairāk eh, sievietēm. Mēs neaizdodam skolām vai mājas remontam tikai nodarbinātības veicināšanai. Ir grupu aizdevumu, tātad šos aizdevumus saņem grupas 5-7 cilvēki un eh, viņi arī kontrolē cits, eh, citu, kā eh, šis aizdevums tiek atdots un reizi nedēļā šī grupa atmaksā mm, aizdevumus, mēs arī veicinām ietaupīšanu un tad mēs eh, ņemam 10% eh, eh, par šiem aizdevumiem. Ungārijā situācija ir grūta, protams, katrs varbūt to teiks par savu valsti, bet Ungārijā ir pārregulēta un ļoti birokrātiska sistēma. Bankas nav ieinteresētas e, šajā sociālajā mikrokreditēšanā. Un e, ko mēs izlēmām darīt šādā situācijā ļoti īsi. Mums ir divējāda struktūra, tad ir bankas un ir eh, mikrofinansēšanas iniciatīva. Tātad bankas eh, finansē un arī viņi eh, ir tie, kas veic šo mikrofinansēšanu. Tātad šī ir kopīgā banku un iniciatīvu atbildība. Tātad 2 miljonu eiro finansējums ir bankas uzņēma pašas, pieņem, uzņemas pašas savus zaudējumus. To sekšanai paredzēta arī šie 10%, ko es minēju, un eh, aizdevums ir eh, bez maksas eh, šiem klientiem, un mēs arī nodarbinām eh, iniciatīva, nodarbina cilvēkus, eh, kuri strādā ar klientiem. Mēs nedomājam, ka iniciatīva kādreiz strādās ar peļņu. Pat ja būtu simt tūkstošu eh, klientu, tad ņemot vērā zaudējumus un izmaksas, mēs nekad nestrādāsim ar peļņu un mēs pat uh, nesasniegsim nulles bilanci. Banķieris eh, strādā ar eh, peļņu, varbūt, eh, ja ne katru gadu, ja ne šogad, nākošajā gadā, mums ir arī šis īpašuma attīstītājs, un mēs dodam šos aizdevumus. Mēs domājam, ka šis ir tāds īpašs pakalpojums. Tātad eh, šeit uh, svarīgākā ir ieteikme uz uh, sabiedrību, un mēs domājam, ka tad mums ir izmaksas šiem aizdevumiem, ko mēs dodam. Un ja e, šīs e, izmaksas e, ir mazākas par labumu, kas tiek dots aizņēmējiem. Piemēram, kāds atrod darbu, tad es domāju, ka mēs varam arī tad aprēķināt kādas izmaksas šī programma var uzņemties, ko kompensē uh, sociālās sēkas. Uh, Ungārijā šis lēmums ir ļoti dramatisks. Mēs pieņēmām, ka mēs tikai finansēsim legālu uzņēmēju darbību. Tātad mūsu klientiem ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātajiem. Uh, tas nozīmē, ka ir ļoti daudz papildus administratīvas un birokrātiskas slodzes. Mēs izlēmām, ka mēs negribam atbalstīt eh, melno tirgu. Eh, daudzās valstīs, piemēram, Rumānijā un Maķedonijā, arī atbalsta šādus eh, melnos darboņus, bet mēs nolēmām, ka mums ir jāveicina cilvēku iesaistīšanās legālajā tirgu. Un šādā situācijā mēs strādājam. Tātad eh, Roma bezdarbnieks saņem apmēram 100 eiro eh, pabalstu un viņa ģimenei no tā ir jāiztiek. Tomēr pēc reģistrēšanās kā pašnodarbinātais valdība pieņem, ka viņš eh, saņem minimālo algu, kas ir 300 eiro mēnesī, un viņam ir jāmaksā no tās sociālais nodoklis. Tātad jau no pirmās dienas vēl neko nenopelnījis, šis uh, cilvēks uh, saņem uh, prasību maksāt šo nodokli. Ja viņš grib reģistrēties kā ceļojošs tirgotājs, tad viņam ir jānoliek eh, eksāmens. Un tur eh, ir 70 stundu kurs, piemēram, angļu uzņēmēji darbības eh, angļu valoda. Tātad šī romu sieviete, kas pat īsti neprot uh, lāsīt un grib pārdot augļus, viņai ir eh, jāmācās eh, biznesa angļu valoda, un pēc tam viņa stāvēs kaut kur stācijas tunelī un eh, pārdos augļus. Šī ir problēma, mums ir jārisina, jo birokrātija ir pārmērīga. Mēs noskaidrojam, kurās vietās atrodas Romu geto, pilsētās mēs nevienam nejautājam, vai viņi ir Romi vai nav, jo lielākā daļa no šo rajonu iedzīvotājiem eh, acīm redzami ir eh, Romi. Un tad mēs eh, rīkojam grupu sanāksmes reizi nedēļā. Sākums ir grūts, cilvēki citām neusticas, bet parasti rezultāts ir pozitīvs. Uh, Tātad parasti pamat eh, ideja bija apvienot eh, šo eh, sociālo integrāciju ar uzņēmēju darbības veicināšanu Mēs arī jautājam tad, tad klientiem, kā viņi domā nopelnīt, vai viņi zina, ka viņi varēs, vai viņi ir pārliecināti, ka viņi varēs atmaksāt aizdevumu, vai viņi to varēs reizi nedēļā, tad mēs viņiem dodam padomus arī par apdrošināšanas maksājumiem, kā tie ir jāizdara. Mēs arī eh, strādājam kā uzņēmēji darbības konsultanti un eh, mūsu klienti nav neko tādu redzējuši, jo bija mikrofinansējuma eh, projekti, kur cilvēki vienkārši saņēma naudu un tad pēc dažiem mēnešiem viņiem pieprasīja to atmaksāt. Tātad mūsu programma ir šādā ziņā vairāk pretim nākoša. Mums ir ļoti stingri veiksmes kritēriji. Tad 70 vai 80 procentiem aizdevumi ir jātiek atmaksātiem un, ja tas nebūs, tad, ja šis rezultāts nav sasniegts, tad mēs uzskatām šo programmu par neveiksmīgu. Tātad, un pusi no trūkstošajiem 20% sēž šī 10% likme, un tad eh, vēl paliek 10%, ko var uzņemties banka. Mēs arī veicinām otros aizdevumus, jo šie otrie aizdevumi parāda, ka eh, pašno cilvēks ir uzsācis veiksmīgu uzņēmēju darbību. Un mēs arī noskaidrojam, cik daudz maksā aizdevums. Un uh, cik daudz e, teorētiski šie e, aizņēmēji ietaupa valstī e, līdzekļus, jo valstī nav viņiem jāmaksā bezdarbnieku pabalsti. Mums jau ir kontrolas procedūra šai iniciatīvai Pasaules banka un ANO attīstības programma kontrolē mūsu rezultātus un viņi tos vai no nu apstiprina, eh, vai arī noraida. Es gribētu teikt, ka eh, eh, cilvēki dzīvo aiz slēgtām durvīm ļoti sliktos apstākļos. Daudz no viņiem strādā nelegālu darbu, tur viņus krāpj, viņi nevienam neusticas. Uh, Un tad ļoti lēni kaut kas sāk mainīties. Mēs pie viņiem nākam, viņiem pamazām iepatīkas nedēļas sanāksmes, un viņi, eh, viņiem parādās atmaksājamā eh, nauda. Un tādā veidā mēs panākam eh, izmaiņu šajās mazajās grupās. Daži cilvēki smējās, viņi saka, jā, te vēl vieni krāpnieki atnākuši, viņi piekrāps jūs. Uh, Viņi grib jūsu meitu paņemt, viņi jums tagad iedos, bet pēc tam paņems vairāk pretī no jums. Un tad eh, cilvēki saņem pirmos aizdevumus un varēs sākt uzņēmēju darbību. Un eh, daudzos gadījumos vienkārši ģimenes locekļi prasīja, lai šis aizņēmējs aizdod viņiem tālāk. Un eh, es eh, runāju ļoti ilgi. Man eh, galvenais secinājums ir tāds, ka no šādas organizācijas nevar gaidīt rentabilitāti, jo mūsu mērķis pašlaik nav sasniegt rentabilitāti. Uh, Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jādomā par finansējuma izveidošanu. Tātad eh, eh, mums eh, būs līdzekļi aizdevumiem. Mēs sadarbojamies ar banku, un es domāju, ka BNP pārībā arī būtu ieinteresēta piedalīties uh, šādā projektā. Es domāju, ka bankām patīk došos aizdevumus, viņiem tikai e, nepatīk tos apstrādāt. Es domāju, ka mēs saņemsim, e, atradīsim finansējumu, bet ir jāsadz darbības izmaksas, un tās ir lielas. Mēs ceram, ka valsts, Pasaules banka un e, ANO attīstības programma varēs apstiprināt e, šo manas teikto un ceru, ka projekts būs veiksmīgs. Uh, Paldies, un pēdējais runātājs ir eh, Sapīkungs, eh, Microstart vadītājs. Paldies. Paldies, es runāšu franču valodā. Es pārstāvu Novakas kundzi, kura diemžēl veselības problēmu dēļ nevarēja šodien ierasties uz šo sanāksmi. Pirms es ķeršos pie savas tēmas, vēlos sniegt uh, pamatinformāciju par mikrofinansējumu Eiropā, kas pastāvējis, kas pastāvējis jau 20 gadus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jebkuras valsts pakalpojumu attīstībai. <clears throat> Dažās valstīs tas bija saistīts ar ar industrializācijas eh, vairošanu, eh, kā arī ekonomikas krīzi, eh, tas nepārprotam ietekmē visneaizsargātāko sabiedrības daļu. Un tādēļ bija nepieciešams attīstīt mikrofinansējumu visā Eiropā. Kā mans kolēģis jau pieminēja, tradicionālās bankas arvien vairāk iesaistās uh, šādā finansējumā, jo tādā veidā tās īsteno korporatīvo sociālo atbildību. Tāpat arī dalību valstis un Eiropas institūcijas iesaistās šajā finansējumā arvien vairāk. Un Eiropas institūcijas ir iz, izveidojušas uh, inf, instrumentu virkni, finanšu instrumentu virkni, kas sniedz finanšu palīdzību dažādu iniciatīvu ietvaros no 2007. gada. 20 miljonu un 100 miljonu finanšu instrumenti ir e, daži piemēri, e, kurus e, ir ieviesusi Eiropas investīcija banka. Tāpat arī Jasmine, tā ir atbalsta programma. Visi šie pasākumi uh, Eh, ir tiešām vērtīgi, un es, es zinu, par ko es te runāju. Visus šos instrumentus nav viegli izmantot eh, gan no tiesiskā skatu punkta, gan no institucionālā skatu punkta, ir, jo ir jāpārvar ļoti daudz šķēršļu. neaps, neapstrīdami arī dalībvalstīs ir jā, jā, jāizdara vēl vairāk, ir jāuzlabo regulējošais ietvars. No vienas puses, eh, runājot par finanšu regulējumu, un te es varu jums sniegt divus piemērus. Eh, tie sasaucas ar Emanuela, Emanuela minētajiem piemēriem eh, naudas aizdošanas likmes. Joprojām dominē nelieli aizdevumi. Tāpat arī nav harmoniskas, uh, harmoniskas uh, sadarbības starp dažādām Eiropas valstīm. varētu uh, izplatīt mikrofinansējumu Eiropā, īstenojo, īstenojot dažādus uh, finanšu instrumentus, piemēram, Jasmine un Progress. tādā veidā varētu garantēt ļoti, eh, ļoti labvēlīgas procentu likmes. Vajadzētu izmantot eh, arī kapitāla, eh, kapitāla ehm, un cita veida atbalstu, lai, lai jaunizveidoti uzņēmumi varētu veiksmīgi uzsākt darbību. Pavisam nesen tika izveidots Eh, kooperatīvs. Tas saucās Mikrostart. Eh, tā ir kopēja iniciatīva, eh, iniciatīva, kuras īstenotāji ir Paribas, Beļģijas Paribas banka un Ladi, Francijas organizācija ja pastāvējis ļoti uh, ilga sadarbība starp LDI un BNP Paribas Fortis. Sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, un tagad abi partneri ir izveidojuši mikrofinansējumu, un jau no 2011. gada janvāra eh, šie partneri piedāvās finansējumu iespējamiem klientiem. Projekts Eh, projekts tiek īstenots divos Briseles, eh, Briseles rajonos un eh, sākuma kapitāls ir 2 miljoni eiro. LADI, organizācija LADI piedāvās savas zināšanas un pieredzi, kā arī pieredzi darbojoties fran frankofonajā vidē, tādā veidā MicroStart eh, varēs eh, iegūt eh, finansējumu. Aizdevumi sastādīs līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Un līdz 2010. gada decembrim abas organizācijas nostiprinās savu sadarbību un izveidos vietēju modeli Rietum Eiropas uh, filiālēm. Tā ir publiska privāta partnerība, kuras mērķis ir sniegt atbalstu. Mums uh, pilotprojekta laikā bija aptuveni 800 jaunu klientu katru gadu. Mums ir izvirzīti arī jauni mērķi viens no tiem nodrošināt, lai Microstart ekonomiskais modelis būtu pašfinansējošs. Eh, un tas darbosies no, no šī gada līdz 2017. gadam. Un tas mēģinās darboties pēc ilgspējīga modeļa, kas eh, būs ļoti eh, labvēlīgi mūsu klientiem. Mēs cenšamies īstenot dažādus pasākumus. Ja mikrofinans vēlas eh, attīstīties Eiropā, tad eh, ir jāizteno vairāki svarīgi pasākumi. Pirmkārt, Eiropas institūcijām būtu jā, jāizteno eh, atbalsta programmas nelieliem mikrofin, nelielām mikrofinansēšanas institūcijām. Un vajadzētu attīstīt dažādas instrumentus. Diemžēl, diemžēl eh, pastāvošā sistēma nav pielāgota nelieliem mikrokreditēšanas eh, uzņēmumiem. Ir jārod papildu finansēšanas iespējas. Tātad vajadzētu izveidot virkni vienkāršotu pakalpojumu pakotņu nelielām mikrofinansēšanas iniciatīvām. Tādā veidā uh, mēs varētu izveidot svarīgus kreditēšanas un garantēšanas instrumentus, kā arī varētu, mēs varētu sākt subsidēšanu. Interne Startautiskais monetārais fonds, balstoties uz biznesa plānu, varēs eh, piedāvāt nepieciešamo kapitālu. Nākamais ir eh, vienotā tirgus akts un, eh, un mazo uzņēmumu eh, akts. Ir jāmēģina atbalstīt mazie mikro uzņēmumi vēl aktīvāk. Piemēram, Francijā, Francijā simtiem tūkstošu jaunu uzņēmumu ir varējuši uzsākt darbību. Mēs varētu vēl vairāk sekmēt šo attīstību. Mēs varētu izstrādāt Eiropas statūtus, kas sniegtu Eiropas mikro uzņēmumiem piekļuvi tirgumu un nodrošinātu labvēlīgākus tirgus, no, tirgus nosacījumus. Varbūt vajadzētu izveidot vienkāršotu sistēmu, lai uh, nebūtu nepieciešams iegūt īpašas kvalifikācijas uh, un tādā veidā varētu piekļūt finansējumam. Un ir īpaši jāatbalsta jaunieši un nekvalificētā uh, darba spēka daļa. Tāpat ir jāizveido labvēlīgāks, eh, labvēlīgāka tiesiskā sistēma mikrofinansēšanas attīstīšanai ir jāmēģina sekmēt Eiropā eh, sociāli atbildīga uzņēmēja darbība. Piemēram, apvienotajā karalistē vai Beļģijā eh, tas nozīmē, ka sociālais aspekts tiek izvirzīts priekšplānā un ir nepieciešams piedāvāt ilgspējīgus risinājumus, kur ir, tiek apvienota gan publiskā, gan privātā, eh, privātā iesaiste. ir jāizveido tādas iniciatīvas kā uh, MicroStart. Šādas iniciatīvas varētu, varētu sniegt, uh, sniegt pamanāmību mikrofinansēšanas uh, institūcijām. Un secinājums ir, ka mikrofinansēšana var palīdzēt īstenot pārmaiņas ekonomikā. Uh, un eh, rada papildu nodarbinātības iespējas grūtos laikos. Mikrofinansēšana varētu būt demokratizēšanas instruments, kas sniegtu daudz vairāk eh, lēmumu pieņemšanas eh, iespēju pilsoņiem. Tas, tas sekmētu sociālo kohēziju Eiropā un ļautu mums veiksmīgāk cīnīties ar globalizāciju. Paldies! Paldies, Saga priekšsēdētāja! Mēs varētu pabeigt sēdi līdz. Eh, mēs eh, plānojām pabeigt šo diskusiju līdz 12. Nākamais darba kārtības punkts ir. Jālzoveckas kundze, kundzes eh, prezentāciju. Paldies! Eh, paldies ekspertiem! Sen eh, šādi eksperti nav bijuši mūsu sanāksmēs. Paldies ekspertiem par ārkārtīgi interesantajiem, interesantajiem priekšlasījumiem. Mikrofinansēšanas instrumenta ieviešana prasa ļoti daudz līdzekļu. Mikro uzņēmumiem eh, ir eh, tiešām vajadzīgs ļoti, eh, ļoti liels kapitāls, lai vispār sāktu darbību. Tas man izbrīna. Varbūt nav bijis pietiekami, pietiekami daudz informatīvo kampaņu un pastāv informācijas trūkums Tādēļ iespējamie labumguvēji, kas varētu gūt finansējumu šī instrumenta ietveros, eh, vienkārši nepiesakās. Vēlos paskaidrojumu par eh, lūko, kas man satrauc. Jūs teicāt, ka Austrum Eiropā fondi galvenokārt atbalsta romus. Savukārt Rietuma Eiropā tie galvenokārt at, at, eh, at, sekmē ekonomisko izaugsmi. Uh, Lukas, man kādas bāžas eh, man rodas. Es eh, esmu no reģiona, kurā ir vislielākā vācu tautības minoritāte, un kā arī či, eh, romu tautības minoritāte visā valstī. Un mēs zinām, kā, kā vajag strādāt ar etniskajām minoritātēm. Mums ir ļoti laba pieredze un izstrādāts savs modelis, kā sadarbība ar romu kopienu, kādai vajadzētu būt sadarbībai ar romu kopienu jūs teicāt, ka finansējumi varētu trīskāršot, jo eh, pastāv tik liela interese. Tāpat arī eh, tika uzsvērts, ka mikrofinansējuma aizdevumi rada ļoti augstas pārvaldības eh, izmaksas. Ja jau tā ir, tad varbūt mums vajadzētu, vajadzētu gādāt par to, lai fondi, lai finansējums tiktu izmantots efektīvi, ir nepieciešams monitorings, uzraudzība, cik tad efektīvi šie fondi tiek izmantoti. Tas mums palīdzētu rast labākus risinājumus nākotnē. Es piekrītu Galušeka kungam, kurš teica, ka organizācijas, kas atbalsta uzņēmumus, ir haotiskas. Varbūt būtu vērts klasificēt šīs organizācijas un sakārtot šo sistēmu. Tādā veidā mēs varētu ieviest eh, labu uzņēmumu atbalsta standārtu. Ir ļoti viegli apteikt, nu, sakārtosim sistēmu, bet vai mums ir vajadzīgie instrumenti un līdzekļi, lai to panāktu? Man ļoti patika Vilaki kunga piemēri par tiešu finansēšanu. Jūs projektā jūs esat ielicis uh, sirdi. Tur ir apvienots, apvienots gan emocijas, gan uh, saprāts. Nav viegli. Uh, nav viegli iztenot šādus projektus. Varbūt vajadzētu popularizēt šādus projektus Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētāja Elizabete Morāna, lūdzu. Paldies! Šī sēde ir bijusi ārkārtīgi interesanta, jo mums eh, ir šeit ieradušies eh, eksperti. Paldies priekšsēdētāji par šādu iespēju. Vēlos lūgt ekspertus eh, paskaidrot šo to. Viņi mums stāstīja, cik grūti ir uh, cik grūti ir piekļūt eh, sabiedrības visnabadzīgākajai daļai, cik grūti ir eh, interesēt viņus finansējumā. Es gribētu runāt, parunāt par eh, ļoti trūcīgām sievietēm, kā viņas varētu gūt labumu no šīm mikrofinansēšanas formām. Es uzskatu, ka sievietes ir svarīgas labumu guvējas, un Eiropas līmenī tas ir svarīgs jautājums. Paldies, saka priekšsēdētāji. Šreiders kundze. Paldies. Ir... Ungārijas piemērs ir tiešām iespaidīgs. Tas parāda, kā mikrofinansējums var, var sekmēt nodarbinātību. Tomēr visi šie nelielie fondi netiek apvienoti ar Eiropas uh, sociālā fonda iespējām. Citās valstīs uh, tas darbojas ļoti labi. ESF ir ir eh, jau sen pastāvošs instruments, tādēļ es esmu pārsteigta, ka ļoti daudzi šādi finansēšanas eh, uzņēmumi ne, neizmanto tā iespējas. Es saprotu, ka ir grūti iesākt šādu darbību un ka eh, jūs darbojaties tieši ar aizņēmējiem. Jūs teicāt, ka mikrofinansēšana patiesībā ir eh, sniedz tikai zaudējums. Eh, kā finansējuma gūšana un eh, mikrofinansēšanas raksturs sasaucas vai uz vietas darbojošās iestādes, institūcijas jums atmaksā kaut ko, tad kurš uzņems risku mikrofinansēšanā? Mēs e, sapratām, jūs uzsverāt, ka, tā ir, e, ka, e, ka tas nes tikai zaudējums, taču man varbūt ir iespējams gūt arī peļņu, sadarbojoties ar ieguldījumu fondu. Kā jūs, kā jūs atrisināt savas attiecības Eiropas investīciju banku? Tātad kurš uzņemas risku, kurš par to maksā? Priekšsēdētāja uzsver, ka e, ir ļoti eh, maz laika, tādēļ varbūt atbildes varētu sniegt pa ēpastu. E Tas, kādēļ mēs saīsinām šo diskusiju, ir um, saistīts ar to, ka ļoti daudz reisu, vilcienu, lidmašīnu uh, reisi ir atcelti. Uh, un tādēļ varbūt jādod iespēja eh, visiem eh, atgriezties mājās laicīgi. Varbūt, ja jūs vēlaties apspriest eh, svarīgus jautājumus, tad mēs to varam darīt tagad, Galašiks un kungs saka. Paldies, Gansas kundze. Es jau saņēmu atbildes uz dažiem jautājumiem manuprāt, šī sabiedriskā uzklausīšana ir bijusi ļoti vērtīga. Vēlos uzsvērt, ka mēs neuzskatām, ka mikrofinansēšana ir tāda panacēja, tā nevar atrisināt visas sociālās problēmas. Mēs absolūti tā nedomājam. Tomēr Uilaki kunga priešlasījums skaidri parādīja, ka tas ir instruments, kas var palīdzēt eh, nelabvēlīgākajām sociāli izslēgtajām sabiedrības grupām, piemēram, romiem. Un te ir radies pārpratums, ka resursi, resursi romiem galvenokārt tiek noreiz, no, novirzīti austrum un austrum Eiropas reģionā. Tā ir tikai daļa resursu, tikai daļa resursu nu, tiek novirzīta romiem. Ir arī citas sabiedrības grupas, kas saņem finansējumu. Tāpat arī vēlos mudināt eh, pārvaldes organizāciju vairāk koncentrēties uz uh, visnelabvēlīgākajām grupām. Pamat pieņēmums bija tāds, ka ESF finansēs, finansēs uh, darbības uh, izdevumus, šādu institūciju darbības izdevumus. Un, manuprāt, tas ir svarīgs aspekts. Et šis resurs nebūs noderīgs, ja tam nav garantijas seguma. Es esmu pārliecināta, ka mēs kā parlamenta deputāti, kā komiteja vēlamies piešķirt eh, resursus šai programmai. Mēs negribam tikai piešķirt resursus kādai programmai, piešķiršanas pēc līdzekļiem jānonāk pie mērķa grupām. Jūs teicāt, ka nav realis, realis, reāli eh, nodrošināt 2%, procent, 2, 2 likmes. Tomēr, ja, eh, ja, ja iniciatīva, iniciatīvā ir arī sociāls, eh, sociāli interesi, tad eh, varbūt tas ir iespējams. Vēlos, vēlos izlasīt ziņojumu par to visu, un es Es e, ticu, ka stātnieki dažādās valstīs, e, valstīs e, izpildīs savu uzdevumu. Vēlos atbalstīt arī Elizabetes teikto. Arī man šķiet, ka viss notiek ārkārtīgi lēni. Es zinu, ka tam nepieciešams diezgan daudz laika, tomēr palīdzība jāsniedz cilvēkiem noteiktos reģionos un pietiekami ātri. Eh, daļai, varbūt mēs varētu nodrošināt daļai finansējumu no ESF, un ESF eh, e varētu varbūt sekt darbības izdevumus, un tā būtu tāda laba kombinācija programmai. Paldies! Mēs ar nepacietību gaidām ziņojumu, pirmo ziņojumu par to visu. Paldies! Paldies, saka priekšādētāji, man šķiet, ka mums eh, vairs nav laika par to runāt referentam ir jādodas prom līdz 12.15 un tādēļ mums ir jāpabeidz eh, eh, debates par rom, romiem eh, saulēcīgi. Paldies ekspertiem! Es ceru, ka jūs pierakstījāt jautājumus, varbūt jūs varat mums uz, atsūtīt ēpastus ar atbildēm. Jūs varat nosūtīt ēpastus uz sekretariātu, un tad mēs pārsūtīsim jūsu atbildes konkrētajiem deputātiem, kuri uzdeva jautājumus ar jūsu atļauju mēs pārsūtīsim jūsu atbildes eh, arī pārējiem deputātiem, jo tas būtu ārkārtīgi svarīgi informēšanas nolūkā. Paldies, ka ieradāties tik sliktos laikapstākļos uz mūsu sanāksmi. Ir bijis tiešām vērtīgi uzklausīt jūsu, eh, jūsu viedokļus. Un tik daudz, nedomāju, ka tik daudz sniega ir citās dalībvalstīs šobrīd. Kinga, lūdzu. Kinga, eh, Kinga eh, nolasīs eh, ziņojumu par romiem. Kinga, jūs varat veltīt šai prezentācijai ne vairāk kā četras minūtes, un tad par pilsoniskajām tiesībām vēl četras minūtes, un pārējiem runātājiem vajadzēs iztikt ar divām minūtēm. Mēs nevēlamies lai tulki paliek šeit par ilgu. Paldies! Uh, okay, I try to be very, very short, otherwise. Well. Uh, šīs, šie jautājumi pārklājas ar iepriekšējās sabiedriskās uzklausīšanas jautājumiem. Vēlos teikt dažus vārdus par kontekstu un uh, apstākļiem. Jūs zinat, ka uh, balstoties uz 15 pantu un priekšsādātāju konferences eh, lēmumu man vajadzēja iesniegt savu atzinumu vēl pirms uh, eh, priekšsādātāja konference iesniedza, uh, iz, uh, iesniedza savu lēmumu. Pat mums vajadzēs nedaudz vairāk laika, lai piestrādātu pie detaļām un es mēģināšu visu sakoordinēt. Ja vakar notika sabiedriskā uzklausīšana eh, Pilsonisko brīvību komitejā, un mūsu uzdevums eh, ir saskaņot mūsu darbu kārtību ar komisijas eh, darbu kārtību un grafiku. Komisija teica, ka viņi nola, nolasīs secinājums par iepriekšējo uh, ziņojumu par romiem uh, aprīlī. Mums ir jādzird komisijas secinājumi pirms, un tad tikai mēs varēsim piedāvāt galīgo dokumentu, jo savādāk mēs varētu zaudēt uh, ietekmi atsevišķos jautājumos. Ungārijas prezidentūrai uh, tā būs viena no prioritātēm un tas tiks apspriests eh, Eiropadomas sanāksme jūnijā. Tad ļoti, svarīgi, ļoti svarīgs ir laika grafiks. Eh, es centīšos runāt ļoti īsi, es nevēlos eh, lasīt visu, mm, jo visiem šis dokuments ir priekšā un iztulkots viņu attiecīgajā dzimtajā valodā. Nevēlos eh, sīki runāt pār sociālo, sociālo iekļaušanu, par Romu sociālo iekļaušanu, jo tas jau ir apspriest daudzos citos ziņojumos. Es vēlos runāt par to, kā īstenot šos mērķus. Runājot par finansējuma izmantošanu, ēs finansējuma izmantošanu, eh, te runa nav par uh, kvantitāti, bet gan par to, kā šo finansējumu eh, aizgādāt līdz tiem, kam tas ir nepieciešams. Ir jā, jā, finansējumam jābūt daudz elastīgākam, daudz uh, kompleksākam. Ir nepieciešama uz attīstību baltīta attieksme. Uh, Ir svarīgi, lai 2020. gada valstu stratēģijās būtu iekļauta nodaļa, nodaļa par uh, romiem un par to, kā uzlabot romu stāvokli. Mums ir nepieciešami dati. Uh, mēs balstīsimies uz datu aizsardzības direktīvu Tāpat arī vajadzētu lūgt tādām starptautiskām eh, organizācijām, kā piemēram darba organizācija un tā tālāk, veikt eh, pētījums par Romu situāciju. Būtu jārunā par eh, segregācijas novēršanu, par Romu iekļaušanu sabiedrībā, būtu jāizstrādā standarti, indikatori, būtu jāspiestrādā pie, sad, pie sadarības, saskaņotības starp dažādiem ES fondiem. Ir jāmēģina saskaņot eh, darbība gan ES, gan eh, vietējā līmenī, jāiesaista vairāk gan Romu, gan ne Romu kopienas locekļu un organizācijas. Es eh, priecāšos, ja jūs iesniegsiet arī savus grozījumus, jo uh, mums ir arī jāizveido kompromisa grozījumi. Un te mēs sadarbosimies ar Liba komiteju. Šie viedokļi var ietekmēt arī padomes eh, viedokļus. Mums ir jāsadarbojas ar komisiju šajā procesā. Paldies! Jā, ir grūti runāt ātri, ka tēma ir tik visaptvaroša. Um, dodu vārdu Uh, Pilsonisko brīvību komitejas uh, referentam. Paldies. Es gribētu izmantot iespēju uh, runāt par savu ziņojumu, bet vispirms es gribētu pateikties ko referentai Kinga Gensai par atzinumu. Visi jūsu atzinums eh, slēdzienu atbilst arī manam atzinumam, tāpēc es gribētu tos eh, atbalstīt. Nu, es gribētu izteikt arī dažus komentārus. Pirmkārt, vissvarīgākā jūsu atzinuma vērtība ir, par, eh, fina, ir atzinums par finansējumu, un jūs prasāt elastīgākas uz mērķi orientētas un pilnīgākas programmas un arī iz regulācijas eh, izmaiņas, lai izvairītos no eh, pārklāšanās. Mēs arī nos, uzzinājām, cik eh, liels ir birokrātiskais sloks uz nevalstiskajām organizācijām. Uh, Šie visi ir ļoti svarīgi atzinumi, un es tos pilnīgi atbalstu, īpaši runājot par ilgtspēju, jo ilgtermiņa e, finansējumi dažreiz e, ir e, problemātiski. Un, ja mēs skatāmies uz sociālo fondiem, tātad no 2000. 2007. līdz 2013. gadam tur jau ir bijuši e, lieli e, zaudējumi. Ir vajadzīga koordinācija gan starp iestādēm, gan starp politikām, piemēram, starp lauku attīstības un reģionālo politiku. Un arī birokrātiskie noteikumi ir jāvienkāršo, jo tie ir liels sloks un ir eh, jānovērš visas eh, robežas starp fondiem, lai eh, labāk izmantotu potenciālu. Trešajā un 12. punktā jūs arī minat dažādas aptaujas par Romu situāciju un arī to, cik svarīgi ir saskaņot visas programmas. Uh, savā eh, libe eh, atskaitē es eh, prasu noskaidrot tos reģionus, kur cilvēki visvairāk cieš no sociālās atstumtības un nabadzības, un jo šajos reģionos dzīvo arī daudz romu, ir vajadzīgs steidzams problēma risinājums, jo problēmas ir eh, nopietnas un eh, cilvēki ir nevis eh, tikai nabadzībā, bet viņu stāvoklis arvien pasliktinās. Un ja netiks nekas darīts, tad ilgtermiņā varētu tikt paralizēt nacionālie budžeti un radīta spriedze sabiedrībā. Daži cilvēki uzskata, ka ir ļoti dārgs šis risinājums, bet es uzskatu, ka um, risinājums tagad ir lētāks nekā risinājums ilgtermiņā, kas būtu nepieciešams, ja tagad neko nedarītu. Es uh, priecājos, ka jūs uh, atbalstāt ideju par komisijas uh, atbildību un arī, ka jūs prasāt ieviest konkrētus eh, mērķus saistībā ar 2020 stratēģiju. Bet šeit es gribētu uzsvērt, ka ir pilnīga, bet ne daļai, daļai, bet ne pilnīga pārklāšanās starp eh, divām stratēģijām. Eh, to uzdevumi daļai sakrīt, bet ir arī manā ziņojumā minēti daži e, momenti, kas prasa atsevišķu pieeju no, katrai no šīm stratēģijām, jo tās nav pilnīgi vienādas. Un mana pēdējā piezīme atkal ir e, attiecībā uz e, īpašu budžetu Eiropas Romu stratēģijai. Es ceru, ka mani koreferenti piekritīs, ka Mēs e, jau sešus e, gadus e, prasījām pienācīgu darba grupu, nevis tikai vienu biroju ar diviem cilvēkiem. Un beidzot šī darba grupa ir izveidota, notiek kontrole, kā tiek izmantots Eiropas fonds Romu atbalstiem. Es domāju, ka šo iestādi vajadzētu nostiprināt un padarīt pastāvīgi. Tāpat es arī gribētu zināt, ko jūs domājat par eh, Romu eh, platformu, eh, par vērtēšanu. Vērtējums ir ļoti svarīgs, bet es gribētu zināt, vai šie, šī vērtēšana būtu jāizdara komisijai vai dalību valstīm es eh, uzskatu, ka komisijai būtu jādara šis darbs pilnīgi neatkarīgi, kā daudz eh, sektoru iestādēji. Un, eh, jo šis būs ļoti ilgs process. Paldies! Paldies! Heršas kundzes pirms un lūdzu. Paldies! es runāju Cecīlijas Fikstrēmas vārdā, viņa uzskata, ka ir ļoti iespējami, ļoti nopietni eh, apzināties, ka Roma jautājums ir visu ieinteresēto pušu dienas kārtībā. Un šis atzinums eh, ir ļoti svarīgs eh, tālākajam darbam. Uh, Tātad mums eh, ir jāicina visas eh, dalība valstis eh, sagatavoties konkrētu mērķu izpildē un mazināt Romu sociālo atstumtību. Mums ir jāatzīst, ka viena no problēmām ir tāda, ka risinājums būs iespējams tikai ilgā laikā. Uh, un ir nepieciešama resursu koordinācija un vietējo eh, pārvaldību nostiprināšana. Ir eh, tāda situācija, ka daudziem romiem nav dokumentu, un viņi ir dzīvojuši vismūž vienā eh, valstī. un e, nespēja e, pierādīt e, savu piedarību sabiedrībai traucēs Romu iekļaušanu sabiedrībā. Piemēram, bērniem tiek atteikta uzņemšana skolā dokumentu trūkuma dēļ. Mums ir jāizplata informācija par esošo un vēsturisko situāciju Roma grupai. Cecīlija eh, arī gribētu atgādināt, ka par Eiropas eh, konvenciju, kas eh, aizliedz diskrimināciju uz dzimuma, reliģijas, rases, ādas krāsas vai nacionālas vai etniskās izcelsmes pamata. Par nelaimi ir jāatgādina arī par dalību valstu eh, pienākumiem nodrošināt pārvietošanās brīvību visiem eiropiešiem. Paldies. Delikons lūdzu. Paldies. Eh, Romi ir Eiropas pilsoņi un tāpat kā visiem Eiropas pilsoņiem, viņiem ir uh, pamatiesības un uh, sociālās tiesības, lai būtu, lai politika būtu efektīva, mums nevajadzētu domāt uh, Romu vietā, bet politiku vajadzētu īstenot ar viņu iesaistīšanos. ir eh, svarīga eh, pilsoniskās sabiedrības eh, iesaistīšanās. Jā, Romi šodien tiek diskriminēti un dzīvo ļoti sliktos apstākļos. Eiropa nevar pieļaut, ka iedzīvotāji tur dzīvo šādos apstākļos. Tāpat arī notiek sociāla atstumtība aizsprieduma dēļ. Būtu arī jāapdomā par Romu kultūras eh, atbalstīšanu, tāpat kā visu kultūru eh, atbalstīšanu. Eh. Būt, ir jādomā par finansējumu, bet kas ir sociālā iekļaušana, tās ir cilvēciskās vērtības. Kad mēs uh, runājam par mājām, tad ir jāpalīdz uh, šiem cilvēkiem, ir jāpalīdz viņu bērniem iet uh, skolā un ir arī svarīga nodarbinātība un uzņemšana sabiedrībā. Beidzot, es gribētu uzsvērt, ka Romu minoritātes sievietes bieži ir pakļautas diskriminācijai un uh, atstumtības risks ir ļoti liels. Hiršas kundze minēja savā ziņojumā eh, šos eh, faktus. Es gribētu uzsvērt, ka es eh, domāju, ka iesaistīšanās visos līmeņos vietējā reģionālā visu līmeņu valdību iesaistīšanās ir e, svarīga un ir nepieciešama labāka e, integrācija. Es gribētu izteikt e, atzinību Gonsas kundzei un arī eh, Jogas kundzei, kas eh, ir eh, labā speciāliste šajā jautājumā. Mēs zinām, kādi stereotipi sabiedrībā ir izplatīti, tātad es paļaujos uz referentu zināšanām par situāciju. Es eh, atbalstu eh, atziņumus par eh, Eiropas Savienības līmeņa stratēģiju. Pirmā problēma ir tāda, ka Eiropas, tāda, lai Eiropas fondi tiktu izliedoti Romu integrācijai un atbalstam. Uh, bet eh, tā vienmēr nav noticis, kā mēs zinām no delegācijām un citiem avotiem. Ir vajadzīgas uh, stratēģijas, kā efektīvi izmantot Eiropas Savienības fondus. Otrakārt, man eh, ļoti interesē, un es domāju līdzīgi kā Livija Jalaka, ka Romu iedzīvotāji eh, atrodas teritorijās, kur nav ekonomikas attīstības eh, apvidos, eh, kas nonāk aburtajā lokā, jo tur ekonomika neattīstās. Tika ieteikts noskaidrot šīs teritorijas. Es domāju, ka dažādu politiku saskaņošana uh, ir eh, svarīga, lai vērstos pret eh, sociālo atstumtību. Eh, Gansas kundze pēdējā vizītē Ungārijā arī uzskatīju šo jautājumu, un pie tā ir jāstrādā tālāk. Trešais ir kā nodrošināt sociālo iekļaušanu. Jūs runājāt par darbu, mājokļiem, izglītību un veselību. Bet vai mums nevajadzētu iet uh, tālāk? Būtu jāpievērš uzmanība bērniem ģimenei Es domāju, ka ar izglītību vien eh, nepietiek šajās kopienās. Ir arī jāpievērš uzmanība vecāku atbildībai pret bērniem. Es gribētu uzdot eh, vienu jautājumu par sesto punktu, par ideju, ka būtu jābūt saistošām institucionālām garantijām. Par kādām garantijām jūs domājat? ko jūs eh, domājat ar šīm institucionālajām garantijām? Es eh, atzinīgi vērtēju jūsu padarīto darbu. Paldies. Eh, tagad vārds referente kopsavilkumam. Četras minūtes vai trīs. Tā mums ir palicis maz laika. Uh, Paldies par šo uh, saturīgo diskusiju, un man uh, žēl, ka ir tik uh, maz deputātu, lai gan paši svarīgākie, kas strādā pie šī jautājuma, ir ieradušies. Es savā atzinumā mēģināju iekļaut to, kas varbūt nebija iekļauts libeziņojumā, Un es domāju, ka otrs uh, ziņojums ir apskatā pamatiesības un tiesības brīvi pārvietoties, un, bet uh, arī tie visi ir svarīgi, bet mēs mēģinājām uh, atdalīt šīs divas nozares. Pirmā daļa attiecas uz pamatiesībām un otrā uz sociālo un ekonomisko stāvokli. Uh, Jā, es domāju, ka komisijas līmenī ir eh, jāizveido šie vērtēšanas rādītāji. Būtu eh, svarīgi, lai eh, tie būtu spēkā visā Eiropas Savienībā. Un es arī domāju, ka būtu liederīgi izveidot pastāvīgu darba grupu. Līdz šim bija pagaidu grupa, Un e, šai darba grupai vajadzētu strādāt e, pie e, jautājumu sadarbībā ar dažādiem ģenerāla direktorātiem par Cecilijas Vikstrēmas komentāriem. Tika minēts, ka Libe ziņojumā apskatīs pārvietošanās brīvību. Koordinācija un resursi ir ļoti svarīgi. Jā, mums ir vajadzīga daudz vairāk koordinācijas un vienotas pieejas, arī vairāk resursu. Par teritorijām arī to noskaidrošana būtu daļa no eh, problēmas risinājuma. Un es domāju, ka mēs eh, abos, eh, abās komitejās iesakām vienotu pieeju. Ungārijā tiek mēģināts eh, izmantot Eiropas Savienības fondus, lai palīdzētu sliktākajiem eh, mikroreģioniem, izmantojot dažādus rādītājus, kā ienākumus vai izglītības līmeni. Mēs arī varētu lietot līdzīgu pieeju. Šajos mikroreģionos nav vienlīdzīgas pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem. Bērni, bērniem tiek pievērsta uzmanība abos ziņojumos. Mēs eh, arī runājam par pirmskolas izglītību. Jūs eh, jautājat? par segregācijas uh, likvidēšanu. Mēs bieži redzam, kā Eiropas fondi ir neuzlabo situāciju, bet ka šo fondu pielietojums pasliktina segregāciju. Un būtu Eiropas līmenī jāpievērš uh, uzmanība šim jautājumam, ka uh, nevar, nevar uh, uzlabot situāciju tādā veidā, kā daļa no sabiedrības tiek atstumta un viņi nonāk tādā geto līdzīgā stāvoklī. Būtu jāatbalsta integrācija un eh, to mēs eh, varam veicināt Eiropas līmenī. Paldies! Es eh, gaidu tālāku darbu pie grozījumiem. Mēs sadarbosimies, lai saskaņot ap šos ziņojumus. Paldies! Paldies, un paldies visiem par interesantu diskusiju, un mēs jau pārunāsim vēlāk eh, šo jautājumu strādājot pie grozījumiem. 15. decembris termiņš grozījumiem, tad 24. janvārī ap 24. sagatavosim grozījums un tad eh, pieņemsim 25. janvārī pēcpusdienā nu, tiks saruna par budžetu un tārotu eh, apmācību. Es domāju, ka visi koordinatori ir informēti par dienas kārtības izmaiņām, un mēs domājam pabeigt apmēram pulkstens 16. Ja, eh, es ceru, ka tas būs liederīgi visiem un arī tūkiem nokļūt eh, atpakaļ viņu valstīs. Tātad ceram pabeigt līdz četriem šodien.